Buenos días. Labrīt, kolēģi. Ja jums nav iebildumu, tad ķersimies pie darba. Mums šodien ir plaša darba kārtība, gan šodien, gan rīt. Gan no rīta, gan pēcpusdienā mums ir daudz darāmā. Šī ir tātad parastā Liba komiteja sanāksme. Mums ir ļoti noslogota darba kārtība. Vispirms pieņemsim darba kārtību. Darba kārtībā ir paredzētas dažas izmaiņas. Tās attiec uz šodien. Sāksim ar 16. darba kārtību punktu par um, vīzām trešo valstu pilsoņiem. Un pēc tam būs uh, trešais kārtības punkts Dānijas prezidentūras secinājumi. Ar to sāksim uzreiz pēc tām, tā kā sirsnieki grib sveikt Dānijas ministru Martinu Botskovu. Un viņš mums prezentēs pusgada galīgo izvērtējumu. Ja jums nav nekāda iebilduma pret darba kārtību, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Un tagad priekšstādātāji paziņojumi. Pirmkārt, Dublins eh, trilogi. Referenti mums pastāstīs par situāciju, tātad vispirms došu vārdu Cecilijai Vikstromai, kas ir atbildīga par Dublinu 2. Cecilija, vai jūs lūdzu varētu mums sniegt īsi informāciju par jaunākajiem notikumiem? Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju šobrīd apspriest to, kā mēs esam panākuši progresu, vai drīzāk jāsaka, kā mēs neesam panākuši progresu par šo dosjē. Ceturtais trialogs notika vakardien, mēs apmēram sešas stundas runājām. Es gribētu jums atgādināt par iepriekšējo tieslietu un iekšlietu padomu Luksemburgā. Un šīs šī samita gaisotnē, šīs padomas gaisotnē mēs tad arī vedam sarunas šajā jomā. Iespējas kopumā, ja man jāsaka tā ļoti atklāti, ir tāds, ka padomi vispār nevēlas vēst sarunas. Uh, Viņi vienkārši vairs nevēlas koplemšanu. Viņi vēlas atgriezties pie tiem laikiem, kad viņi izstrādāja darba kārtību, un kad mums tam bija jāpiekrīt, jāmāja ar galvu un jāsaka liels jums paldies. Nu, bet tā taču vairs nav. Koplēmuma procedūra nozīmē sārunas, kad kāds dod, kāds ņem. Mēs esam bijuši ārkārtīgi dāsni šajā parlamentā, un ja mūsu vidū ir kā citāna referenti, jāsredz, ka Silvija ir šeit. Nu, jāsaka, mums ir bijusi fantastiska sadarbība, un mēs tik tiešām gribējām dot savu pienesumu, lai panāktu progresu pie šī darba, jo ir pienācis laiks šo darbu pabeigt. Tas jau kopš 99. gada tiek darīts, jo 99. gadā notika Tampers sanāksme un toreiz tika izlēmts, ka mums ir jāizveido Eiropas kopējā patvēruma meklēšanas sistēma. Bet mums kopš tiem laikiem nekas tā īsti nav izdevies. Tagad solidaritāte savu nozīmi ir zaudējusi. Solidaritāte nav izturējusi pārbaudi, jo mēs šobrīd neesam spējuši šo savstarpējo un kopējo atbildību īstenot pēc sešu stundu ilgām sarunām vakardien, kad mēs piekāpāmies ļoti daudzos jautājumos, izstrādājām tādu ļoti dāsnu pakotni, izrādījām vēlmi panākt kompromisu. Neatrisinātais jautājums joprojām ir nepavadīti nepilngadīgie, un ja jūs tā padomājat, tad te ir runa par ļoti nelielu skaitu mazu cilvēku. Mēs nevēlamies, lai viņi tiktu sūtīti no vienas dalību valsts uz otru, mēs vēlamies viņus aizsargāt. Mēs, pied, mēs piekāpāmies ļoti daudzos jautājumos attiecībā uz Dublinu 2. Tā kā es domāju, ka kopumā mēs varam sacīt, ka tā ir izgāšanās mums visiem. Neviens šajā situācijā nav ieguvējis. Tagad Dānijas prezidentūra, vēstnieks ar šo dosjē dosies uz koreper, tas ir iekļauts darba kārtībā rītdien, centīsies par to iestāties, bet godīgi sakot, koreper to varētu pieņemt, bet var gadīties, ka to arī nepieņēms. Es šobrīd pat nevaru saprast, kā tas būs. Bet paturiet prātā, ka tas viss ir izstrādāts ņemot vērā to, kas notika Luksemburgā. Un es domāju, ka Šis Eiropā ir tāds ļoti būtisks, bet ļoti bēdīgs laiks, jo šis visa Eiropas gars vairs nepastāv. Tas būtu jāstiprina un gal galā solidaritātei būtu kaut, būtu kaut ko jānozīmē arī praksē padomē. Paldies! Paldies Vikstrēms kundzei par šo īso, bet eh, ļoti dramatisko situācijas atspoguļojumu. saistībā ar patvērumu meklētāju pakotni Dublin 2. Iespējams, ka mēs Dānijas prezidentūras prezentācijas laikā dzirdēsim vēl dažus vārdus par to, jo būs laiks šo jautājumu apspriest. Nākamās darba nākamā darba kārtības punkta ietvaros, tad, kad uzstāsies Dānijas ministrs. Tagad uzklausīsim informāciju par uh, uzņemšanas apstākļu direktīvu. Antonijā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt pretēji, kaut ko pretēji tam, ko Cecīlija tikko sacīja. Manā gadījumā situācija ir savādāk. Es domāju, ka mm, padome ar mm, vēstnieku Nikolsonu palīdzību ir mm, panākuši milzīgu darbu, lai gūtu progresu sarunās, un es domāju, ka jūs redzat, ka šie centieni ir īstenoti pēc tikšanās. Un jau vakar vakarā mums izdevās uh, panākt principiālu vienošanos. Kā Cecīlija jau sacīja, pamatā tas nozīmē, ka rītdien Korapēra sanāksmē Dānijas prezidentūrai tiks sniegts uh, mandāts, lai, prob lai šai problēmai pielikt punktu. Kā vispārējās līnijās uh, parlaments uh, aicina dalību valstis pētot šos te pieprasījums pēc uh, patvēruma un uh, atsaucās uz 22. punktu, ka būtībā mandāts nemaz nav nepieciešams, un mēs zinām, ka vēstnieks Nikolsons ir uh, ļoti spējīgs šo problēmu atrisināt, runājot par piekļuvu darba tirgumu. Maksimālais periods ir deviņi mēneši pēc tam, kad tiek iesniegts, kad tiek piešķirts patvērums, Un tad vēl tika, tika lūgt izvērtēšanu no dalību valstu puses, bet te ir jābūt realistiskiem. Un tad, kad ir iespēja saulēcīgi iesniegt šo pieprasījumu pēc patvērumu, tad, nu, mēs sakam, ka parlaments atļautu aizturēšanas, izdot aizturēšanas orderi, ņemot vērā varas iestāžu vajadzības. Ja Korepers to akceptē, tad 27. datumā, kas vēl būs Dānijas prezidents procedūras ietvaros notiks trialogs. Un tas mums ļaus pabeigt šo jautājumu vienreiz par visām reizēm. Es gribētu pateikties Dānijas prezidentūram un vēstniekam Nikolsonam un viņa komandai par milzīgajiem pūliņiem, ko viņi ir ieguldījuši šajā darbā. Mēs Džīna Lambert un citi ir ļoti rūpīgi sekojuši šim darbam. Vakardien Tautas partijas grupa Goe un liberāļi arī izdarīja būtisku pienesumu, lai mēs varētu satuvināt savas pozīcijas. Paldies Masipa kungam, es redzu, ka Himenes Besarils kundze vēlas kaut ko pateikt, tas droši vien arī ir par šo jautājumu. Nē? Par kaut ko citu ietrīkstētu. Nu labi. Es gribēju tikai pateikties Dānijas prezidentūrai. Pirmkārt, priekšsēdētāji, un varbūt jūs vēlāk varētu. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, pulkstens pusdesmitos uzstāsies Dānijas pārstāvis par punktu, ko, mums, ko iztīsim kā nākamo. Tagad mēs runājam par sarunām, kas notiek attiecībā uz 539 no 2001 attiecībā uz vīzām trešo valstu pilsoņiem. Referents ir Dievs Demeirs kungs, un viņš mums sniegs informāciju par trījiem trialogiem, kas notika nesen, un sniegs mums informāciju par to, cik tālu tad esam tikuši ar šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, dārgie kolēģi, es gribētu iesākt ar to, ka esmu aizstāvējis mandātu, kuru man deva Lība komiteja. Man ir mandāts, un es šo nost, mandātu pozīciju esmu aizstāvējis ar uh, lielu apņēmību, runājot par uh, reformu attiecībā uz regulu 539 no 2001. gada. Es gribētu pateikties saviem kolēģiem ēnu referentiem par sniegto atbalstu. Un šī procesa laikā, jo sarunās un trialogos viņi vienmēr man ir atbalstījuši. Es gribētu arī teikt paldies komisijas un padomas pārstāvjiem par labo darbu un labo gribu, ko viņi ir izrādījuši, lai panāktu uh, viedokļu tuvināšanos zināmos jautājumos. Priekšsēdētājs norādīja, ka ir notikuši trīs trilogi, viena oficiālā sanāksme un deviņas tehniskās sanāksmes, lai institūciju viedokļu saskaņotu starp, valst, starp institūciju sadarbības uh, ietvaros. Un es varu teikt, ka uh, sarunas ir diezgan tālu pavirzījušās uz priekšu, un uh, mums ir uh, vienots viedoklis lielākajā daļā jautājumu, kas ir šajā ziņojumā. Vislielākās problēmas ir jautājumā par uh, automātisko šī procesa dabu. Es gribētu pateikties visiem par ieguldītajiem pūliņiem, uh, Gribētu teikt paldies komisijai par uh, viņu centieniem un uh, tāpat gribētu teikt paldies Dānijas prezidentūrai. Un īpaši es gribētu pateikties uh, Dānijas prezidentūrai par to, ka viņi ir sapratuši, ka ir nepieciešamība ieviest zināmu automātikas pakāp šajā procedūrā. Uh, Kā es jau sacīju, mūsu debats šobrīd galvenokārt pievēršas e, šim savstarpējības jautājumam, galvenokārt trim aspektiem. Pirmkārt, savstarpējamībai ir jābūt tādai ļoti īpašai, tai ir jābūt pārdomātam mehānismam, un gal galā ir jāno arī par termiņiem, kas stājas spēkā. Runāju par šo savstarpējību, Eiropas parlaments aizstāv faktu, ka šī pra, prasība, tai būtu jābūt tādai provizoriskai, tā lai komisija varētu gūt arī iespēju vest sarunas ar trešo valsti. Ja vīzu prasība tiek atstāta dalībvalsts, attiecīgās dalībvalsts ziņā, tad savstarpējības principa ieviešanai būtu jākļūst par galēju prasību, un tad būtu nepieciešams grozīt pielikumu. Uh, Trīs institūcijas ir viensprāts par šo jautājumu būtībā. Nu, atšķirs tikai viedokļi par uh, attiecīgo periodu termiņiem. Jo tas viss ir saistīts ar likumdošanas procedūru, kas tad būtu jāievēro, lai atkal ieviestu vīzu prasības. Mēs vēlamies, lai tiktu izmantoti deleģētie akti, savukārt padomu un komisija aizstāv komitoloģijas procedūras izmantošanu šādā gadījumā. Un viņi pievienos paziņojumu no komisijas puses eh, šajā jautājumā, un ar to viņi uzņemsies saistības ļaut lielāku vai dot lielāku varu parlamentam. Uh, Trīs institūcijas piekrīt, ka vajadzētu izmantot parasto likumdošanas procedūru, lai tādējādi galīgi grozītu pielikumus. Un tad, kad e, šie pielikumi būs grozīti, tad pašreizējā regulā būs divi grozījumi. Tātad pirmkārt gru, pielikums attiecībā uz valstīm, kurām ir vīzu prasība, un otrs attiecībā uz valstīm, kur valsts piedrīgiem vīzes netiek prasītas. Ņemot vērā pēdējo trilogu, tad ideja ir, ka varētu būt arī vēl trešais pielikums, kur būtu uzskaitīts tās valstis, kur ir uh, nepieciešams, kur ir pagaidu vīzu prasības. Un, protams, mums ir jānosaka periods, kurā šī savstarpējība um, stātos spēkā. Par šo jautājumu vēl vie, nav, viedokļi nav saskaņoti, ir dažādi viedokļi. Eiropas parlaments uzskata, ka savstarpējībai būtu jānotiek pēc 180 uh, dienām, tātad sešiem bērnišiem un tad, kad eh, dalība, attiecīgā dalībvalsts ir visu darbu pabeigusi. Savukārt komisija aizstāv periodu no viena gada līdz 18 eh, mēnešiem. Padomē savukārt eh, ir runa par diviem gadiem. Uh, bet eh, mēs nevarēsim saskaņot savas eh, pozīcijas, kamēr nebūsim eh, vienojušies par to, kāda likumdošanas procedūra jāpiemēro, tāpēc, ka, protams, ka šī, šie periodi atšķiras atkarībā no tā, kāda likumdošanas procedūra tiek piemērota. Uh, Tas, ko Eiropas parlaments vēlas un ko tas vienmēr ir gribējis, ir eh, ātra reakcija. Tas ir viss, ko mēs vēlamies, un to mēs arī saprotam ar eh, savstarpējības jēdzienu. Un tāpēc mēs šobrīd sarunās esam tur, kur esam. Iespējams, ka 26. datumā notiks vēl viena sanāksme. Nē, pirms 26. jūnija. Un 26. jūnijā būs tad uh, šis te trialogs. Tātad tehniskā sanāksme pirms 26. trialogs 26. Tā kā runāsim ar ministru, tad nu, varbūt, ka jūs varētu man arī sniegt jaunāko informāciju par šo jautājumu, ministra kungs. Kā es jau sacīju, Eiropas parlaments sarunās ir panācis būtisku, ir ieguldījis būtisku darbu un uh, mēs gribētu sacīt, lai jūs tomēr mums piekārtos un lai 26. datumā mēs varētu panākt galīgo vienošanos. Es domāju, ka tas būtu tās diezgan labi. Mēs, protams, zinām, ka pagājušajā nedēļā tad, kad jūs eh, izmainījāt juridisko bāzi Schengenas līgumam, aizstājot 77. pāntu ar 17. pāntu, tad uh, valdīja tāds diezgan liels nemieris, un es domāju, ka jūs uh, raidīsiet labu signālu, ja jūs vismaz piekritīsiet uz uh, šo te grozījumu attiecībā uz 539-2001. Tā kā es vēl jums visu to labāko, arī tad, kad būsiet beiguši prezidentūru. Paldies! Paldies Demērskungam par šo jaunāko informāciju. Paldies, ka pastāstījāt mums par grozījumu virzību sakarā ar vīzu, vīzu regulu. Tagad mēs varētu dot pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Mēs varētu dot vārdu Dānijas ministram, kas pārstāv Dānijas prezidentūru. Tas ir trešais punkts. Vispirms mēs gribētu eh, sveikt ļoti silti Mortena Botskova kungu. Viņš stāstīs mums par secinājumiem Dānijas prezidentūras darbā tieši attiecībā uz tieslietu un iekšlietu jomu. Te ir ļoti daudz, kas runājams, ir īpaši par notikumiem pēdējo mēnešu laikā, un būs arī iespēja diskutēt debatēt par Schengenas paketi, kas ir daļa no mūsu debatas. Lūdzu, Batskava kungs, došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un pirms es sāku nolasīt savu runu, es vēlētos pateikties lielu, lielu paldies par to, par tiem pozitīvajiem vārdiem, kurus mēs esam dzirdējuši šodien no deputātiem. Un es vēlētos pateikt visas Dānijas prezidentūras vārdā, kā arī mēs Vēlētos pateikties sadarbībai ar parlamentu. Protams, ka ir tādas lietas, kurās mūsu sadarbība varētu būt vēl labāka, tomēr mums paliek labas atmiņas par sadarbību ar parlamentu. Mums ir izdevies nodrošināt vairāku būtisku jautājumu izskatīšanu un arī pabeigšanu. Bet kā jau šās komitejas priekšsēdētājs teica, mēs vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem un pie tiem es atgriezīšos arī savos ievadvārdos. Tātad, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Pēdējos mēnešos mums ir bijis ārkārtīgi daudz darāmā, un mēs esam arī daudz sasnieguši ļoti konstruktīvu sarunu rezultātā. Burtiski pēdējās nedēļās jautājums par Schengenas izvērtēšanas mehānismu ir kļuvis ļoti aktuāls un pievērsts arī plašsaziņas līdzakļu uzmanību. Un eh, patiesībā šeit ir ļoti lielas nesas, nevis nesaskaņas, bet viedokļu dažādības starp padomi un parlamentu. Ir parādījušies jautājumu izskatīšana gan plenārsēdē, gan arī šajā komitejā. Un eh, šādā gaismā es vēlētos vispirmām kārtām pieminēt to, tos jautājumus, kurus mēs kopīgi esam izskatījuši mūsu prezidentūras laikā. Patiesībā mums ir izdevies panākt ļoti labus rezultātus veselā virknē jautājumu, un pie tiem arī pieskaršos savā ievadrunā. Patvērumu meklēšanas joma. Tas ir bijis viens no svarīgākajiem jautājumiem Dānijas prezidentūrai tieslietu jomā. Visas prezidentūras gaitā mēs esam mēģinājuši panākt efektīvākas patvērumu meklēšanas sistēmas izveidošanu Eiropas Savienībā kā arī aizsardzības nodrošināšana, kā arī tiesiskās aizsardzības nodrošināšana. Mēs eh, vēlējāmies un arī vēlamies nodrošināt tiesiskās garantijas patvērumu meklētājiem un eh, ir jāņem vērā arī īpašā riska grupas. Atkal mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar parlamentu, un šeit vēlētos eh, pieminēt tā saucamo Dublinas procedūru un arī uzņemšanas noteikumus. Kā jau Vikstrēms kundze teica, vakara vakarā mums bija sarunas par šiem diviem ārkārtīgi svarīgajiem priekšlikumiem. Sarunas bija jā. Un tomēr es esmu pilnīgi pārliecināts, ka sarunas turpināsies, diskusijas noritēs, un esmu pārliecināts, ka mums izdevies rast visiem pieņemamu risinājumu. Vēlētos izmantot man doto iespēju un pateikties par ļoti labo un konstruktīvo sadarbību ar parlamentu un ar šās komitejas priekšsēdētāju veselā virknē jautājumu. Mums ir bijis arī plašs, teiksim, atvērts skatījums uz lietām, un tas ir devis savus rezultātus. Jau šā gada martā mums kopīgi izdevās pieņemt noteikumus ekonomiskās palīdzības sniegšanai patvērumu meklētāju atpakaļ nosūtīšanai un izmitināšanai. Un e, šajā procesā bija iesaistīts vairākas dalību valstis. Un visbeidzot, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka šobrīd mēs esam uzsākuši sarunas arī par patvērumu procedūras direktīvas izveidošanu, un tomēr Dānijas ambīcijas ir ne tikai turpināt diskusijas par dažādiem patvērumu meklētāju tiesiskajiem aktiem. Mūsu galvenais uzdevums ir izrādīt solidaritāti ar tām dalību valstīm, kuras šobrīd piedzīvo milzīgu patvērumu meklētāju un nelegālo imigrantu plūsmu. Pirms pieciem mēnešiem es šajā pašā komitejā, šajā pašā zālē patiesībā teicu, ka jā, tā ir kopīga problēma Eiropai jo ir valsts, kurās patvērumu meklētāju sistēma vairs nespēja nodrošināt patvērumu meklētājiem adekvātu uzņemšanu. Šī atbildība ir mums visiem kopā, un dalība valsts toreiz teica, ka jā, tā ir mūsu atbildība, un tā bija padome, kura šā gada martā izstrādāja noteikumus reālus solidaritātes un sadarbības momentiem. Tādējādi mēs esam uzņēmušies atbildību un pateikuši skaidrā valodā, ka Eiropas Savienība un dalību valsts ir viensprāts, ka patvērumu problēma ir visu atbildība. Un e, mūsu mērķi ir parādījušies arī marta dokumenta rezultātos. Ar parlamentu izveidojusies sadarbība par vīzu procedūru. Arī ir ļoti strauji pavirzījusies uz priekšu. Maijā mēs uzsākām sarunas, un šīs sarunas ļoti ātri virzās uz priekšu, jo iesaistītās puses vēlas redzēt skaidru rezultātu. Jaunais savstarpējības mehānisms padara Eiropas pozīcijas daudz spēcīgākas. Un eh, tādā viens jautājums, kurš arī ir pelnījis ļoti lielu uzdevi, uzmanību ir arī kriminālu procesu apsūdzēto tiesiskā aizsardzība. Un Dānijas prezidentūra šajā jautājumā ir mēģinājusi darīt ārkārtīgi daudz. Sešu mēnešu laikā mēs esam veduši intensīvas sarunas ar parlamentu par tā saucamo upuru direktīvu. Un arī šajā momentā es vēlētos pateikties parlamentam par ciešo un lielisko, arī auglīgo sadarbību. Parlaments un padome sākumā, sarunu uzsākšanas momentā, viedokļu ziņā bija ļoti tālu viens no otra. Un tomēr viss ir viensprāts, ka mums ir izdevies panākt ciešāku ceļa gājumu Eiropas iedzīvotāju labā. Parlamentam tiešām ir izdevies nodrošināt labu direktīvas priekšlikumu informācijas sistēmu uzbrukuma aizsardzībai. Un šobrīd mēs esam sagatavojuši kompromisu tekstu, kurš tieši šajā nedēļā tiek izskatīts Koreper padomē, pēc tam tas tiks nodots parlamentam izskatīšanai. Es vēlētos pateikties parlamentam par lielisku sadarbību šajos jautājumos, jo ir ārkārtīgi svarīgi mūsu kopīgajā cīņā pret IT un kibernoziegumiem ir svarīga šī sadarbība. Šeit es vēlētos uzsvērt arī to, ka sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm ar tā saucamo PNR datu nosūtīšanu ir pavedzījušās uz priekšu. Pēc manām domām nav nekādu šaubu par to, ka mums ir izdevies ļoti labi sadarboties pāri robežām, lai apkarotu terorismu draudus un lai cīnītos pret tiem izaicinājumiem, kuri šobrīd ir gan Eiropas Savienībai, gan trešajām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām valstīm. Un pēc manām domām neviens vairs nešaugās, nešaubās par to, ka pasažieru datu nosūtīšana ir ļoti svarīgs instruments tiesību sargājošo orgānu rokās, lai apkarotu būtiskus noziegumus, tajā skaitā arī terorismu. Un šeit mums ir vesela virkni konkrēti piemēri. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šajā komitejā ir deputāti, kur skeptiski izturās pret šā līguma noslēgšanu. Bet vienlaicīgi ir jāatcerās, ka līgums vienmēr ir līdzsvars starp datu aizsardzību un starp mūsu vēlmi cīnīties pret terorismu un apkarot starptautisko noziedzību. Vienlaicīgi Vienlaicīgi šis līgums sniedz mūsu avio pārvadātājiem tās drošības garantijas, ko tās vienmēr ir vēlējušās. Vēl bez tam es vēlētos uzsvērt direktīvas priekšlikumu par eh, to, ko Dānijas prezidentūra jau vairākus mēnešus ir veicinājusi uz priekšu. Un eh, sarunas nav bijušas vienkāršas, un tomēr es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mēs padomes eh, sanāksmē 8. jūnijā vienojāmies par kompromisu tekstu. Un eh, tas arī būs turpmāku sarunu pamats diskusijām ar parlamentu. Es zinu, ka mani Kipras kolēģi jau šobrīd ir iepriecināti par šo sarunu tālāk svešanas gaitu. Cits jautājums, kurš interesē šās komitejas deputātus, ir Eiropas Savienības datu aizsardzības nosacījumi. Komisijas priekšlikums diviem jauniem likumdošanas priekšlikumiem data aizsardzības jomā tika publiskots 2012. gada 25. janvārī. Un bija tikai neliels laiks, lai sagatavotu likumdošanas priekšlikumus Dānijas prezidentūras laikā. Diskusijas ir notikušas, un tomēr vēlētos šeit uzsvērt to, ka diskusijas ir bijušas pamatotas un niansētas. Ir ārkārtīgi grūti norādīt uz citiem tiesiskajiem aktiem, kas tik lielā mērā aizsargātu mūsu pilsoņus, iestādes un uzņēmumus. Prezidentūra ir organizējusi divas neformālas eh, tiesību, tieslietu ministru un eh, iekšlietu ministru padomas. Un šādā sakarībā es vēlētos uzteikt ļoti lielo ieinteresētību gan dalību valstu vidū, gan arī no komisijas puses šo jautājumu sakārtošanā. Tāpēc esmu pārliecināts, ka kur, turpmākas sarunas novedīs pie laba rezultāta un uzlabos Eiropas iedzīvotāju situāciju. Danijas prezidentūra vienmēr ir iestājusies par nelegālās imigrācijas apkarošanu un arī par adekvātu atpakaļnosūtīšanas politiku. Protams, ka šiem pasākumiem ir jānotiek cienot cilvēku un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. Mums ir jāapkaro vai, teiksim, jādarbojas profilaktiski nelegālās imigrācijas apkarošanā. Un e, jānodrošina arī tas, lai cilvēki, kuriem uzturēšanās atļauja tiek liekta, braukt atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Un e, Dānijas prezidentūra ir sagatavojusi rīcības plānu šādu pasākumu veicināšanai. Un, piemēram, uz Grieķijas, Turcijas robežas ir ārkārtīgi daudz nesakārtot jautājumu, un prezidentūra vēlējās stiprināt sadarbības starp Eiropas Savienību un Turciju arī komunikācija jomā. Un eh, šai sadarbībai citu starpā vajadzēja attiekties gan uz robežu kontroli, gan uz vīzu jautājumiem, gan arī uz drošību. Tajā skaitā ir uz terorismu apkarošanu. Citu starpā arī uz organizētās noziedzības apkarošanu. Un šās sadarbības ietvaros es esmu pārliecināts, ka Turcija un komisija pavisam drīz parakstīs atpakaļ uzņemšanas līgumu starp Eiropas Savienību un Turciju. Tas ir līgums, kas eh, prezidentūrai ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs uzskatām, ka tas ir viens no instrumentiem, kādā veidā palīdzēt gan Grieķijai galvenokārt, gan arī, protams, Turcijai. Es vēlētos eh, uzsvērt arī veselu virkni pasākumu tādās jomās, kuras zinu parlamentu ļoti lielā mērā interesē. Vispirmām kārtām vēlētos pieminēt tās padomes, uh, secinājums par tā saucamo globālo aliansi bērnu seksuālas izmantošanas internetā novēršanai. Un šīs alianses, jeb fóruma galvenais nolūks ir cīnīties pret šādiem noziegumiem trešajās valstīs, kurās tā ir ļoti nopietna problēma. Vēlētos pieminēt arī jauno Eiropas Savienības narkotikas stratēģiju, kur tika pieņemta šā gada jūnijā un eh, padomas secinājumos citu starpā parādās vesela virkni pasākumu, kuri nākotnē varētu ietekmēt mūsu rīcību. Un eh, tādā veidā mēs eh, vēlētos apkarot arī jaunu narkotiku parādīšanos Eiropas Savienībā. Vienlaicīgi mēs vēlētos deradikalizēt pasākums, un tas attiecās arī uz radikālu viedokļu izskaušanu Eiropas Savienībā un arī uz ekstrēmistiskas vidas apkarošanu Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies izvairīties no kriminālām darbībām, un tā būs viena no mūsu galvenajām prioritātēm tiesību sargāšanas jomā. Tāpēc es vēlētos izmantot man doto iespēju un padomas vārdā sveikt Eiropas parlamenta jauno iniciatīvu, proti, ka Eiropas parlaments vēlas arī izveidot īpašu komiteju, kura citu starpā strādās arī ar naudas atmazgāšanas jautājumiem un organizētās noziedzības apkarošanas jautājumiem. Un padomi ir pārliecināti, ka nākamajām prezidentūrām izdosies labi sadarboties ar šo jaunizveidoto komiteju. Vēl vēlētos pateikt, ka tas ir bijis gan ārkārtīgi liels prieks, gan arī patiesībā privilēģijas sadarboties ar parlamentu Dānijas prezidentūras ietvaros. Es vēlētos arī uzsvērt tos uzdevumus, kas ir atrasināti, un patiesībā sākumā janvārī mums likās, ka ir tik ārkārtīgi daudz darāmā, ka diez vai mēs daudz ko panāksim, un tomēr panāks ir daudz. Okay, Mums kopīgi ir izdevies eh, atrisināt ļoti daudz svarīgus jautājumus, un galvenokārt runiet par to, ka mēs visi esam ieinteresēti un mums ir ļoti labas zināšanas tiesību jomā. Tāpēc vēlētos pateikties gan parlamentam, gan arī maniem palīgiem šajā, šā sadarbības ietvaros. Un e, šā gada sākumā man bija ārkārtīgi daudz uzdevumu, un e, šajos mēnešos, kuros mēs esam sadarbojušies ar parlamentu, mans respekts pret parlamentu ir tikai audzis. Un raugoties atpakaļ uz pēdējiem sešiem mēnešiem, Es e, vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums Eiropas iedzīvotāju vārdā ir izdevies panākt ļoti, ļoti daudz. Un kad es pirms pāris dienām nodevu neatrisinātos un arī atrisinātos dosjē maniem Kipras kolēģiem, tad izrādījās, ka sadarbības starp padomi un parlamentu patiesībā ir Eiropas nākotnes panākuma atslēga. Ar Eiropai ir nepieciešams, lai šī sadarbība būtu auglīga starpinstitucionālās darbības nolīguma ietvaros. Es vēlētos eh, pateikt, ka Šā mēneša beigās es braucu atpakaļ uz Dāniju un vairs nebūšu redzams padomis pirmajos ešalonos. Tāpēc vēlētos vēlreiz pateikties par ļoti labo sadarbību ar Eiropas parlamentu ar jums Libe komitejā. Man tas ir bijis ārkārtīgi liels prieks un gods, un vēlreiz mums ir izdevies atrasināt ļoti svarīgus jautājumus, pabeigt ļoti, ļoti nozīmīgus dosjē, un esmu pārliecināts, ka mēs varam uzteikt viens otru un pateikties par ļoti labo sadarbību. Mums ir izdevies panākt ļoti, ļoti daudz. Vēlreiz paldies par lielisko sadarbību. Paldies! Thank you. Thank you, Minister Petskov. Let me... Paldies, ministra kungs. Un tagad es gribētu atsaukties uz mūsu komitejas garu. Es gribētu mūsu komitejas vārdā izteikt jums pateicību par padarīto darbu. Un paldies par to, ka vienmēr esat izrādījis savu pieejamību, gatavību sadarboties ar Eiropas parlamentu. Par to, ka esat vienmēr bijis gatavs ierasties Lībe komitejā, lai klāstītu uh, savu viedokli, mainītos ar viedokļiem ar parlamenta deputātiem par uh, gandrīz vai katru problēmu, kas ir parādīsies šī pusgada laikā. Tagad uh, mums ir iespēja diskutēt, bet, kā es teicu, mums ir ļoti, ļoti saspringta darba kārtība. Mums ir rīta sanāksme, pēcpusdienas sanāksme, šodien, no rīta vakarā un rīt arī. Uh, Un uh, tad, kad jūs uzstāsties, lūdzu paturēt prātā uh, šo saspringto grafiku, jo laika termiņa ievērošana ir ļoti svarīga mūsu laika menedžmentam. Mums jau ir saraksts, vismaz desmit deputāti grib kaut ko teikt. Es piedāvāju katram runāt neilgāk kā divas minūtes. Pretējā gadījumā mēs nonāksim dziļā hausā. Divas minūtes katrs lai mēs varētu attiecīgi ievērot mūsu laika reglamentu. Es redzu, ka vēl divi deputāti, trīs ir pieteikušies. Tas sanāk, ka es slēdzu sarakstu, jo gandrīz 15 deputāti gribēs runāt. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir tiešām pieturēties pie laika grafika ļoti precīzi, ņemiet vērā, ka divas minūtes katram ir maksimums varbūt koordinatoriem bišķiņ vairāk varētu iedot bet neko īpaši tādu. Tošu būs aptila kungam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Ministra kungs. Paldies par jūsu uzstāšanos un paldies par to, ka atzīmējāt eh, ļoti sarežģītu visaptverošu darbu sārakstu, kuru jūsu prezidentūra ir pastrādājusi diezgan daudz, kur ir panākumi, kur ir panākts kaut kāds rezultāts. Tāpēc mums ir īpaši žēl, ka jūsu prezidentūras vai Dānijas prezidentūra ir aizēnojusi savus panākumus dēļ tiem notikumiem, kas notika tieslietu iekšļietu padomē pirms divām nedēļām jo šī padoma pieņēma eh, noteiktu nostāju attiecībā uz Koeljo kunga ziņojumu. Tur padome pretēji ļoti spēcīgai parlamenta pozīcijai par labu. Tātad pozīcijas maiņa vēlējās tātad izstumt šo Eh, parlamenta lomu koplēmuma procedūrā. Jūs eh, teicāt kaut ko par sadarbību, bet tajā gadījumā mēs redzam pārkāpumu, uzticēšanās pārkāpumu, kas ir ļoti nopietns pārkāpums šajā institūcijā. Tas ir kopienas metodas pārkāpšana, un ja padomu pārkāpju šo uzticību un kopienas metodu neievēro, tad no mūsu puses dzirdētā reakcija, tā ir tikai dabiska pretreakcija, jo jūs esat pārkāp, pārkāpuši uzticības normas, jo mums ir kopienas metode, kas cits starpā nodrošina to, ka neviena atsevišķa dalībvalsts nedrīkst uzspies savu gribu citām dalībvalstīm. Lūk, tā ir kopienas metode, un tāpēc eh, vēl jo ironiskāk ir tas, ka e, tieši tā ir maza dalībvalsts, kas pārkāpus ir kopienas metodi, un šī situācija varbūt ne tikai ironiska, bet arī tuvredzīga. Ministra kungs, e, parlaments un komisija ir garanti šai kopienas metodē, un ļoti žēl, ka neraugoties uz visiem prezidentūras panākumiem, jūs prezidentūra tieši nobeidz savu darbu šādā veidā. Dola kungs, EPP grupas vadītājs plenārsēdē teica, ka kopš 7. jūnija vakar, kad šis lēmums pieņemts, EPP uzskata, ka Dānijas prezidentūra ir. Vai, vai, vairs nav tāds uzticams sarunu partneris eh, Eiropas parlamentam, un es arī šajā komitejā gribētu atkārtot šo nostāju. Mergels kundze teica, ka mums ir nepieciešama lielāka politiska integrācija, jo mēs uzskatām, ko, ka jo lielā, ka lielāka tāda politiska integrācija turēs mūs kopā un palīdzēs arī kolektīvi risināt problēmas. Mūsu problēma risinājums ir nevis aizvērt sevi, bet drīzāk turēt mūsu ār, iekšējās robežas atvērts. Ar pieminēto lēmumu padome lēma par labu robežu atjaunošanai iekšējo robežu. Kaut gan mēs gribam garantēt brīvu pārvietošanās brīvību. Mēs eh, ļoti ceram, ka šis jautājums tiks risinās augstākajā Eiropadomas līmenī un ka risinājums tur tiks atrasts un tad Eiropas parlaments tiks atstatīts atpakaļ lēmumu pieņemšanas procesā, arī lemjot par Koeljo dokumentu un citiem līdzīgiem dokumentiem, un tad atkal uz mūžīgiem laikiem kopienas metode tiks atjaunota. Morāisa kungs, priekšsēdētāji, jūs teicāt, ka ir 15 runātāji, jūs teicāt, lai izsakamies īsi. Uh, Es mēģināšu pateikt kaut ko par diviem jautājumiem. Vispirms savas grupas vārdā man vajadzētu vēlreiz atkārtot savu pozīciju, eh, lai nebūtu nekādas neskaidrības. S un D grupa atbalsta nostāju, ko paudām priekšsēdētāju konferencē mm, eh, par, par sarunu apturēšanu par pieciem liba dosiem un šengens jautājumu. Eh, Protams, mēs nevaram turpināt šīs sērunas par Schengens paketi, e, kamēr parlaments nav pilnībā iesaistīts šajās sarunās par Schengens paketi, un tad mēs neesam mainījuši savas pozīcijas. Šāda situācija ir briedus un dominējis pēdējo sešu mēnešu laikā, un ļoti žēl, ka tā tas ir. Mēs būtu gaidījuši lielāku rezultātu no prezidentūras, tāpēc mums ir ļoti Žēl, ka šīs dokumenta dosie, kas uh, ir apstrādāti pēdējos sešos mēnešos, tad šajā laikā ir dominējusi iepriekš aprakstītā situācija, un mēs ar šiem dosie nepavirzījāmies uz priekšu. Un vēl es gribu runāt par vienu dosie, man kolēģi laikam par citiem dosie, bet viens jautājums, kur mēs būtu varējuši progresēt, varbūt vēl tas ir iespējams, es gribu runāt par patvērumu paketi S un D grupa gribētu tomēr redzēt, ka Dānijas prezidentūra pabeidz šo patvērumu paketes risinājumu līdz savu pilnvaru beigām, jūnija beigām. Tālāk Dublina un uz, uzņemšanas nosacījumi arī šeit bija solījums, ka prezidentūra izdarīs spiedienu uz padomi šonedēļ un būs arī mandāts nodrošināts jautājumos, kas svarīgi arī parlamentā. Tad ir četri uh, punkti, un parlamentam arī. Tad uz, uzturēšanās apstākļi, identifikācija, aizturēšanas rīkojums un arī piekļuve darba tirgu deviņu mēnešu garumā. Un vēl mēs ļoti ceram, ka jums ir pēdējā iespēja padomē panākt akceptu šajos četros jautājumos, tad būtu arī pārāvums ar patvērumu paketi. Parlaments ir piekāpies pietiekami padomē, tieši runājot par patvērumu. Mēs um, esam sastapušies ar šķēršļiem, ar bloķējumu no padomas puses, un mēs tomēr gribam vēl, lai prezidentūra panāk progresu šajā pēdējā jautājumā, jo Pretējā gadījumā prezidentūra un Schengens pakete pabeigsies simboliski negatīvā gaismā, kaut gan šis parlaments grib redzēt praktisku progresu tieslietu iekšlietu jomā. Paldies, Vēbers kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, ministra kungs, par šo uzstāšanos un prezentāciju. Man ir daži ļoti īsi komentāri. Mēs esam uzsākuši mūsu sādarbību vēl pirms jūs eh, faktiski stājāties prezidentūras amatā. Un jāsaka, ka mēs, mūsu cerības bija ļoti augstas un mums bija sārunas. Pirms jūs prezidentūra sākās, arī prezidentūras sākumā mēs runājam par vairākiem jautājumiem. Un es personīgi biju pārliecināta, ka mēs eh, panāksim kaut ko, kaut ko lielisku jūsu prezidentūras laikā. Diemžēl jāatzīst, ka jūs prezidentūras beigās mēs, mums ir tāda rūkta pēcgarša. Un ir parādījušās daudz vairāk jautājumsības nekā faktiskie panākumi, kurus mēs varētu uh, apsveikt. Es cerēju, ka krīzes laikā, grūtajās dienās, Dānijas prezidentūra atbalstīs. Uh, Eiropas Savienības garu kopienas pieeju, bet, diemžēl, mēs neredzējām šādu panākumu ne jautājumā par Schengens lietu, ne patvērumu paketi. Te ir atsevišķi likumdošanas akti. Tātad Schengens galvenā ideja ir brīva kustība varbūt ne tikai vārdi, bet eh, pats mm, šis panākums, tas ir milzīgs sasniegums Eiropas Savienības pilsoņiem. Un kā jau teicu, šeit mani kolēģi, šeit ir noticis kaut kas ar uzticību starp Eiropas institūcijām. Šī uzticēšanās savstarpējā tagad ir kaut kur pazudusi. Es ļoti ceru, ka mēs strādāsim šeit ziņā kaut kā labāk nākotnē par patvērumu. Uh, Ļoti labi, ka jūs strādājat un mēģināt atplaķēt šo pa paketi. Un ja mēs gada beigās um, panāksim kaut ko labu ar patvērumu dokumentu paketi, tad mēs noteikti atcerēsimies arī jūsu ieguldījumu. Bet arī šeit jādomā par kopējo gāru noskaņojumu, nevis to, kas rakstīts uz papīra. Te ir runa par solidaritāti starp dalībvalstīm. valstīm pretstatā nacionālistiskām interesēm, kas šobrīd dominē diskusijās, arī tajās, kas tiek vēstas trialogu formā. Mēs laikam esam kaut ko panākuši piekļuves ziņā pie dokumentiem, bet mana politiskā grupa tā nedoma, kaut gan jūs sakat, ka tas ir panākums. Par datu aizsardzību, nu ko atkal, es gribēju redzēt kaut ko vairāk. Datu aizsardzība arī saistībā ar pasažieru reģistru e, nolīgumā ar ASV e, varētu redzēt vēl kaut ko plašāk. Datu aizsardzība, kas skar kādas citas jomas, ne tikai PNR. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka katrā likumdošanas gadījumā ir atsevišķa pieeja pret šiem pasažieru nu, cilvēku datiem, bet cerams, ka nākotnē kaut kas uzlabosies. Paldies, Argentīnī kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Danis prezidentūrai darbu sākot, mēs cerējām uz progresu. Un zaļo grupai bija skaidrs, ka uh, ar pātvērumu un ar imigrācijas jautājumiem mēs varam cerēt uz Dānijas prezentūras atbalstu, bet tad ir datu aizsardzība, drošība un privātums. Tur mūsu pieeja bija atšķirīga. Tādi jautājumi, kā e, izmeklēšanas orders un piekļuvi jurista pakalpojumiem, advokāta pakalpojumiem, tas bija mums svarīgi. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments aizstāv pilsoņu tiesības. Uh, bet mums ir ļoti grūti strādāt ar padomi, jo jāņem vērā un jārēķinās arī ar paražu tiesībām, Strasbūras tiesas nolēmumiem. Diemžēl padomis rīcība nevienmēr bijusi adekvāta un nevienmēr saskanēja ar tiesnešu lēmumiem. Parunājot par pasažieru reģistru, par EMR jautājumu, tur ir progress, bet tomēr vēl joprojām uh, pastāv fundamentāls viedokļa atšķirības. Un kas ir problemātiski? Uh, Jūs sākāt savu darbu ļoti entuziastiski, jūs strādājat kā ļoti progresīvi domājuši prezidentūru un varētu cerēt un domāt, ka būs kaut kāds panākums, bet īstenībā tā nav. Jūs runājat par progresu piekļuvē pie dokumentiem, bet arī šeit viss nav viennozīmīgi. Jūs teicāt, ka mums ir jāizstāv pašiem sevi, bet tas nav apmierinoši, nav pietiekami Tad par sadarbības ar prezidentūru un parlamentu. Mums dzirdējām jau Vikstrāms kundzes izklāstu par to, kā notika sarunas par Dublins dokumentu trialogu forma, un atkal šeit padome ir uzstājusies ar savu nostāju. Mums ir arī noteikts mandāts. Mēs to aizstāvam, padomē savādāk, bet ekonomiskās krīzes dienās, kad notiek ļoti plašas diskusijas par efektivitāti, par to, cik efektīvi strādā Eiropas institūcijas. Es domāju, ka ja padomu turpinās tādā garā, tad lietas kļūs problemātisks. Un es nedomāju, ka jūs darbojāties veiksmīgi. Nesanāca jums savienot vienā tādā kopā visas 27 dalību valsts mandāti ietvaros. Uh, Jums bija ļoti labi nolūki padomāt par to, jūs centāties kaut ko panākt sešu mēnešu laikā, centāties apvienot dalībās, tomēr jums tas nav izdevies. Un tāpēc prezidentūras beigās mm, mēs redzam šo situāciju, kas nav iepriecinoša bet mm, būtu daudz labāk, ja mēs izjustu, ka lietas virzās uz priekšu. Paldies, priekšsēdētāji! Man būs, es nevaru piekrist saviem kolēģiem. Vispirms prezidentūras var būt gan dziļas, gan triviāls. Es uzskatu, ka šī prezidentūra darbosies ir dziļi. Un vistveidoši es katrā ziņā gribētu apsveikt tos cilvēkus, ar kuriem es strādāju, jautājumiem, kas mani interesē. Varbūt tas arī viss, ko gribēju teikt. Tātad tā galīgi nav Dānijas prezidentūras vaina, ja padomu kā tāda rīkojas tā kā rīkojas. Es gribētu apsveikt Dānijas prezidentūru. Es uzskatu, ka Dānijas prezidentūra ir bijis viena no labākajām mana mūža laika eh, prezidentūrā. Bet tomēr, tomēr gribētu pateikt kaut ko ļoti skaidri. Gribētu runāt par uzvedību, ko demonstrēja parlamenta grupas pagājušajā nedēļā. Es esmu referents par svarīgu ziņumu, ziņojumu par SPNR ziņojumu. Tas ir ļoti tāds um, sarežģīts ziņojums, kaut gan es ticu, ka šī ap, datu apmaiņa ar ASV ļoti svarīga. Šo ziņojumu atlika malā. Te nodominēja tās grupas, kam ir lielāks svars. Uh, Un man kā ziņotājam pat nepaziņoja par šo faktu, ka tādā veidā notiks rīcība ar manu ziņojumu. Es nesaņēmu nekādu informāciju par to, ka vairs nav aktuāls mans ziņojums. Bet te es uzskatu pilnīgi nepieklājīgu attieksmi pret mani kā pret ziņotāju. Tas ir pilnīgi bezskaunīgi pret mani, pret maniem kolēģiem. Un šeit tā, protams, nav Dānijas prezidentūras vaina, bet es izlasīju parlamenta uh, reglamentu, un es arī uzskatu, ka referents ir atbildīgs par savu ziņojumu. Tik līdz ziņojums notiek, no, nonāk referenta rokās, tad visa atbildība, viss pienākums un uzdevums ir referenta rokās. Es darīju savu darbu, konsultējos ar ēnu referentiem, tāpēc esmu ārkārtīgi dusmīgs par to, ka attieksme ir bijusi tāda pret mani. Uh, un es arī baidos par to, ka līdzīga attieksme varētu būt arī e, pret citiem referentiem nākotnē. Bet runājot par pašu problēmu, es domāju, ka ir arī citādi veidi, kā varētu atrisināt šo jautājumu. Vajadzētu izskatīt juridiskos jautājumus daudz sīkāk. Juristi tagad saka, ka ir veikts kaut kāds darbības un ka šīs darbības ir pienācīgas un ka tā tieši vajadzēja rīkoties Bet, kas attiec uz mani, es domāju, ka mums vajadzēja pagaidīt un neskriet uz priekšu, jo tagad parlaments neparādās īpaši labā gaismā, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim atgriezties pie šī jautājuma, diskutēt to atbildīgā veidā, nonākt pie saprātīga risinājuma lai galu galā atļautu citiem un arī kolēģiem, kas strādā pie ziņojumiem, tālāk progresēt, jo tieši par šo te darbu es saņemu savu algu un es esmu atbildīgs par šī darba kvalitāti. Of, uh... Of... Paldies, mēs esam uzklausījuši daudz jautājumu. Mm, pavisam tieši izteicās koordinātori, tā kā es gribētu ierosināt tagad ministram Botsko kungam atbildēt uz šiem jautājumiem, un pēc tam citi deputāti varēs uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies visiem jautājumu uzdevējiem. Un paldies arī par šo pirmo jautājumu raundu, jo jautājumi bija ārkārtīgi interesanti. Mani no tiesas priecē tas, ka, kā jau es sākotnēji teicu, mums pēdējās nedēļās nav bijusi viedokļu vienprātība par Schengenas novērtēšanas mehānismu. Tātad eh, Es vienmēr esmu pozitīvi izteicies un pozitīvi izturējies pret mūsu kopīgo darbu un kopīgo paveikto Danijas prezidentūras laikā. Protams, es ļoti lielā mērā apzinos, ka Schengens jautājums ir bijis karsts kartupelis un ir izraisījis debats ne tikai parlamentā, bet arī citur, un vienā no šādām debatēm parlamentā es piedalījos pagājušajā nedēļā. Uh, Tas tikai vēlreiz uzsver to, cik lielā mērā parlaments ir ieinteresēts padomes secinājumos un padome notiekošajā. Un e, šobrīd ir skaidrs, ka mums visiem kopā ir jāmēģina konstruktīvi risināt šo jautājumu, lai atrisinātu sasāpējušās problēmas. Neviens vairs nešaubās, ka Schengens jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc viss interesēs ir atrast kopīgu risinājumu un iet kopi, pa kopīgu ceļu. Protams, procesam ir jābūt konstruktīvam. Neviens vairs nešaubās arī par to, ka no padomas puses mēs eh, esam skaidri pateikuši, ka padome, protams, ir gatava virzīties pa konstruktīvu ceļu, un tādējādi esam gatavi, ka mums izdosies šajā jautājumā atrast kopīgu viedokli un tubināties viens otram. Tā tad eh, patiesībā tas ir arī padomas pienākums, un pie tā mēs strādāsim. Tagad varbūt atbildot uz citiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Morāles kungs jautāja par tā saucamo patvērumu pakotni un īpašais jautājums par uzņemšanas direktīvu. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs jautājums, un vairāk deputāti to savos jautājumos arī pieminēja. Kā jau es teicu savos ievadvārdos, svarīgs šis jautājums ir arī tāpēc, ka pirmām kārtām mums ir jāatrisina jautājums eh, ar patvērumu meklētājiem mums patiesībā ir arī laika termiņš. Tas ir pirmkārt, un otrām kārtām tas Eiropā ir ārkārtīgi svarīgi un kļūst ar vien svarīgāk. Mēs visi esam ieinteresēti, lai kopienas vārdā atrast risinājumu, jo ja viena valsts netiek galā ar šiem jautājumiem, tad tas ietekmē arī citas valsts, un tāpēc mums visiem kopā ir jāmēģina rast risinājums. Runājot par šo uzņemšanas direktīvu, un to arī Klodmorāls pieminēja savā jautājumā, mēs esam panākuši daudz, tādā ziņā panākuši daudz, ka sarunas virzās uz priekšu. Un eh, Dānijas prezidentūra vēlētos eh, pieminēt tās sarunas, kuras bija izšķirošas, lai nodrošinātu to, ka patvērumu meklētāji tiek dalību valstī vai dalību valstīs uzņemti adekvātā un godpilnā veidā. Un šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka šajā direktīvā īpaši uzmanība tiek pievērsta tā saucamajām riska grupām, riska grupām patvērumu meklētāju vidū. Un to pieminēja arī Vīkstrēms kundze. Vikstrēms kundze, pirms mēs uzsākām šo te pēdējās stundas diskusijas. Un jautājums par mazgadīgajiem ir ārkārtīgi aktuāls, un par to Dānijas prezidentūra arī runājusi. Arī patvērumu meklētāju tiesiskajai aizsardzībai ir jātiek sakārtotai. Vēl viens jautājums, kas vienmēr parādās, parādās atkal un atkal, un kas parādās arī Dānijas prezidentūras rīcībā, ir pieeja darba tirgum un aizturēšanas nosacījumi. Un es tiešām ceru, ka pavisam drīz mums izdosies panākt kompromisu arī šajā jomā. Jo šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas parādās arī uzņemšanas direktīvā. Līdz ar to es uzskatu, ka mums kopā vajadzētu doties uz priekšu, un esmu pārliecināts, ka tas mums arī izdosies. Un esmu pārliecināts, ka kopīgiem izaicinājumiem mums izdosies rast kopīgs risinājums. Nākamais - Vēbers kundze. Vēbers kundze pieminēja arī jautājumu par patvērumu jomu un par to, ka mums kopā ar padomi vajadzētu rast risinājumu šajos jautājumos. Dānijas prezidentūrai ir bijis ļoti svarīgi nodrošināt eh, virzīšanos uz priekšu šo jautājumu atrisināšanā. Mēs esam ļoti intensīvi strādājuši ar šiem jautājumiem. Mums visiem tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tajās jomās, kurās mēs esam ļoti daudz strādājuši, mēs esam uzsvēruši praktiskas un pamatotas solidaritātes principu. Un jautājums par to, kādā veidā valstis, kuras tiek pakļauts ārkārtīgi lielam patvēruma meklētāju spiedienam, kādā veidā mēs varam palīdzēt šīm valstīm, ko darīt no kopienas puses. Un kā jau es teicu savos ievadvārtos, mums ir bijusi ārkārtīgi cieša sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs esam izveidojuši rīcības plānus, kas eh, mums par pienākumu uzdod palīdzēt situācijās, ja kaut kas nedarbojas tā, kā vajadzētu, un arī profilaktiski darboties šādu ne tā, kā vajadzētu situāciju novēršanai. Lai nebūtu tā, ka valsts ar šīm problēmām tiek atstātas vienas pašas, Mums ir jāstrādā Eiropas sadarbspējas gaisotnē, un mēs vēlētos rast kopīgus risinājumus šiem izaicinājumiem. Mēs esam mēģinājuši tā arī strādāt, mēs esam ļoti daudz enerģijas ieguldījuši šo jautājumu atrisināšanā, un es esmu pārliecināts, ka šajā ārkārtīgi svarīgajā jautājumā mums izdosies atrast kopīgu risinājumu. Sangeneti kundze. Varbūt nepareizi izrunāju, smējas runātājs. Bet tad pasakiet man uzvārdu pareizi Bethau, tas ir vēl grūtāk. Labi. Jautājums par advokātu palīdzību. Dānijas prezidentūra to ir uzskatījis par vienu no savām prioritātēm, un es nepateikšu pārāk daudz un neizpaudīšu noslēpumu, ja apgalvošu, ka padome līdz pat pēdējam mēģināja cīnīties par kopīgu viedokļu panākšanu. Un patiesība ir arī tā, un to es arī teicu savos ievadvārdos, ka šis priekšlikums jau no paša sākuma bija ārkārtīgi pretrunīgi vērtēts un grūts, ja tā varētu teikt. Tāpēc es personīgi ļoti pozitīvi vērtēju to, ka 18. jūnijā padomas sēdē izdevās vienoties par kompromisu tekstu, un tas ir bijis savu veidu pamats tālākām sarunām ar Eiropas parlamentu. Ir tikai un vienīgi pareizi apgalvot, ka mums ir izdevies panākt kompromisu, arī balstoties uz parlamenta un dalību valstu kompromis, kompromisēšanas spēju, un tādējādi mums ir izdevies panākt daudz šajās sarunās. Uh, Kā jau jūs teicāt, un mēs par to jau diskutējām šā priekšlikuma izskatīšanas brīdī, priekšlikums jau sākotnēji tika vērtēts ļoti pretrunīgi, un viedokļu atšķirība bija tik ļoti liela, ka varbūt sāksim ar to, ka dalību valstīs ir ļoti dažādas tiesības sargājošās sistēmas un tiesu sistēmas, un tāpēc kompromiss panākšanai šajos jautājumos tas prasa ārkārtīgi daudz no visām iesaistītajām pusēm. Tāpēc eh, mums ir jārunā gan par efektīvu tiesu sistēmu, gan arī par taisnīgu tiesu sistēmu. Un kā šos principus īstenot Eiropas līmenī, tas ir vēl grūtāk. Patiesībā tas nozīmē to, ka netiks pārkāpti būtiski tiesu procesu nosacījumu dalību valstīs. Un kā to panākt, tas ir gandrīz neiespējami. Dānijas prezidentūra ir mēģinājusi panākt procesa virzīšanās uz priekšu, proti vienotību padomē, kas jau savukārt būtu tālāku sarunu vešanas pamats ar Eiropas parlamentu. Mēs to mēģinājām darīt. Vēlreiz atkārtošu, ka padomēji bija ļoti, daž padomē bija ļoti dažādas viedoklis, jo dažādās dalību valstīs ir dažādas tiesu sistēmas. Tas bija viss, atbildot uz jautājumiem pirmajā jautājuma raundā. Priekšsēdētājs, paldies! Esam pabeiguši pirmo jautājumu raundu. Un es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka pārējie runāt gribētāji tiešām pieturētos divu minūšu runāšanas ietvaros. Pretējā gadījumā mums būs problēmas. Tātad es sitīšu ar āmuriņu, tā kā es paceļu āmuriņu, jums ir jābeidz runāt. Intvelds kundze pirmā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlētos eh, pajautāt Den Danijas prezidentūrai, varbūt arī samazināt savas eh, atbildes, jo jūs atkārtojaties un tad mums nav laika vairāk uzdot jautājumus. Vispirmām kārtām vispārīgs dabas komentārs, un to jau izteica arī vairāk mani kolēģi. Vispārīgā attieksme un vispārīgā gaisotne šobrīd tieslietu un iekšlietu jomā ir tāda, ka Mēs esam nonākuši zināmā strupceļā. Eiropas zonā ir milzīga, krī, Eirozonā ir milzīgā, milzīga krīze un izskatās, ka arī tieslietu un iekšlietu jomā ir milzīga krīze, jo policijas un tiesli, tiesību sargājošo orgānu sadar, sadarbībā ir krīze un politiskas gribas šīs sadarbības veicināšanā nav. Arī šajā jomā mēs varam runāt par krīzi. Daudz tiek runāts par dalību valsts suverenitāti un patiesībā no tā iegūst tikai un vienīgi kriminālās aprindas un nevis iedzīvotāji par datu aizsardzības direktīvu. Jūs ļoti daudz smuku vārdu teicāt par to, cik liela ir dalību valsts atbildība, bet, piemēram, tas, ko es esmu lasījusi, ir tas, ka dalību valsts vispār nevēlas diskutēt diskutēt par datu aizsardzības di direktīvu. Dalību valsts šobrīd aprie, apmierina ietvar direktīvu un tās nekādas izmaiņas vispār nevēlas redzēt. Tāpēc lūdzu pasakiet, kāda ir padomas vēlme un ideja. Jo parlamentam ir ticis tapts zināms, ka mums ir jāstrādā ar šo jautājumu par datu aizsardzību. Ja padome to nevēlas. Tātad kāpēc parlamentam būtu savs laiks un enerģija jātērē, kamēr padome vispār par to nerunā? Par antidiskriminācijas situāciju jūs vispār nepieminējāt. Es cerēju, ka Dānijas prezidentūra kaut ko darīs šajā labā. Neko. Arī citi kolēģi izteica savu milzīgo neapmierinātību un šoku par dokumentu pieejamību, un patiesībā es biju šokēta, ka padome neņēma vērā precedenta lēmumu, tātad man, mana prasība pret padomi par juridisko dokumentu un juridisko secinājumu pieejamību. Un visbeidzot, jūs bijāt ārkārtīgi priecīgs par Eiropas Savienības un ASV noslēgto datu savstarpējības līgumu. Es tāda neesmu. Darba grupa 29 un arī pamattiesību aģentūra ir izteikusies pret šo nolīgumu, un visu laiku padome neņem vērā šo Eiropas institūciju viedokli. Kas tas ir? Paldies, un tagad uh, Harilas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vēlētos izmantot to, ka šeit atrodas Dānijas tieslietu ministrs un e, nevēlētos šeit runāt tikai un vienīgi par Schengenas e, situāciju. Jo varbūt, ka varētu runāt arī par to, kāda ir situācija ar upuru pakotni Šobrīd nav skaidrs, kādā veidā šī likumdošana tiks virzīta uz priekšu. Tomēr tika panākts līdzsvars sarunās starp ieinteresētajām pusēm, un mūsu politiskajā grupā EPP mēs esam apmierināti ar to, ka beidzot eh, svaru kausi nosvers par labu upuriem, un kad eh, upuri tiks labāk aizsargāti visā Eiropas Savienībā. Es vēlētos pateikties Dānijas prezidentūrai par to, ka nopietnu noziegumu situācijās upuri ir jātiek labāk aizsargāti. Liels paldies Dānijas prezidentūrai par to. Es vēlētos arī apsveikt prezidentūru par viņu panākto. Kašmana kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es e, vēlētos pateikt arī to, ko Kirkofkungs teica. Es esmu referents par publisku pieeju dokumentiem, un es biju referents arī priekšējā Schengens līgumu. Kolēģi jau šeit izteica savas bažas par to, ko prezidentūra pateica par padomē nostāju par Schengenu un arī par to, kāda bija dalību valstu nostāja padomē Schengens jautājumā. Šobrīd izskatās, ka šobrīd diskusijās par to vairs nerunā, ka padome pārstāv, ka prezidentūra pārstāv padomi un nevis pati sevi. Vēlētos pateikties Dānijas prezidentūrai par to, ka tā ir pabeigusi vai vismaz ļoti uz priekšu pavirzījusi publiskās pieejas dokumenta likumdošanas pakotni. Tas prasīja četrus gadus nonākt tik tālu, un vai kādam tas patīk vai nē, es vēlētos pateikt, ka uh, bloks šai virzībai uz priekšu bija padomē un komisijā. Un visu laiku komisija nedarīja neko un patiesībā kavēja arī parlamentu rīkoties. Un patiesībā komisija slēpās aiz Dānijas prezidentūras muguras un nepareizi informēja tos padomas locekļus, kuri nezināja, kāds progress ir panākts. Es uzskatu, ka padomi ir darījusi ārkārtīgi daudz. Jūs sākāt ar pozitīvu viedokli, un es vēlētos pateikt, ka visas sarunas ar jūsu ekspertiem bija ārkārtīgi pozitīvas, un visi vēlējās panākt virzības priekšus. Es vēlējos pateikt, ka ja ir panākts daudz, tad no tā vēlas labumu gūt visi, bet ja nē, tad, tad tas arī paliek neatbildēt. Uh, Ždanoks kundze, paldies! Arī es vēlētos pievienoties Kašman kunga teiktajam, un tomēr es vēlētos pateikt vienu likumdošanas aktu, kurā prezidentūrai neizdevās panākt vienošanos, un tas ir daudzgada plāns pamatiesību aģentūrai. Tas bija Mortens Kierons, kas bija šīs aģentūras vadītājs, un šeit eh, parlaments ir pilnībā atbalstījis komisijas priekšlikumu paplašināt šo daudzgadu plānu ar policijas un tiesību sargājošo iestāžu sadarbību. Diemžēl padome lēma šo likumdošanas priekšlikumu noraidīt. Un tas ir vēl viens piemērs, kas jums nav izdevies. Bronksa kungs lūdzu. Paldies! Padomas prezidentūra vi, bieži vien nāk lajā ar darba grafiku, bet, piemēram, iepriekšējās piecas prezidentūras un sākot jau ar Zviedrijas prezidentūru pirms divar pus gadiem. Piemēram, kopīgā patvēruma sistēma. Tātad, ko nozīmē šis te kopīgā? un kāda ir patvēruma piešķiršanas procedūra Eiropas Savienībā. Es nezinu, vai tas ir pats par sevi saprotams, bet kā jau mēs dzirdējām, no Frontex vadītāja mutes. Frontex vadītājs apgalvoja, ka ir gadījumi, kad patvērums tiek piešķirts imigrantiem, kuri to nemaz nepieprasa. Un eh, tas, ka patvēruma meklētāji saņem dokumentu, kuros viņiem tiek pamudināts atstāt Eiropas Savienību pāris dienu laikā, un patiesībā šo gada sākumā Dānijas prezidentūra mums solīja sakārtot atpakaļ nosūtīšanas situācijas, bet šobrīd likumīgās imigrācijas noteikumos šādas klauzulas nav. Jūs apsolījāt savos sākuma vārdos janvārī, ka būs nebirokrātiska procedūra. Un tomēr Lampedūza un citas ļoti ap, mm, imigrantu apgrūtinātās kopienas neko no jums nav saņēmušas. Varbūt, ka vajadzētu nošķirt patiesus patvērumu meklētājus no ekonomiskajiem migrantiem. Jā, viss pietiek. Paldies, Ankis kundze. Paldies. Man ir divi pavisam īsi jautājumi, ministra kungs. Pieminēja, kā cīņa pret organizēto noziedzību kā vienu no Dānijas prezidentūras prioritātēm. Es gribētu uzzināt, kādi konkrēti pasākumi ir uzsākt šajā jomā un kāda mērķi ir sasniegti. Uh, Es pilnībā piekrītu Intveldes kundzei. Sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā arī attiecībā uz policijas sadarbību e, ir parādījis daudz trūkumu. Un es gribētu pajautāt, kāpēc šī sadarbība ir um, apstājusies un kā Dānijas prezidentūra skatās uz šo problēmu. Man ir vēl viens jautājums - terorismu finansēšana. Es domāju, ka tā arī ir viena no prezidentūras prioritātēm. Vai jūs uh, pan, panācāt kādus uh, mērķus uh, un uzsākāt kādus pasākumus šajā jomā? Apmēram pirms gada Malstrēmas kundze viesojās šajā komitejā, un viņa apsolīja, ka tiks veikti konkrēti pētījumi, ka tiks uzsākt konkrēti pētījumi šajā jautājumā. Uh, Piemēram, attiecībā uz uh, pilsonisko organizāciju lomu terorismu finansēšanā. Vai jūs varēt, varējāt panākt kādu progresu šajā jomā un uh, noskaidrojāt, kā tad ir pilsonisko iestāžu loma? Paldies! Gijoms Kundze. Es pavisam īsi gribētu runāt par patvērumu pakotni, jo es domāju, ka mēs visi esam norūpējušies un šīs bāžas pieaug. Es pat esmu piedalījusies diskusijās, un no tā, ko es esmu redzējusi, es secinu, ka ļoti daudzos tekstos ir mēģināts iet, nu, tā kā atpalikt no tā, ko mēs esam līdz šim vēlējušies, un mēs esam pat atkāpšies no tā, ko citos tekstos varbūt esam panākuši. Un tāpēc man ir jautājums, ja mēs vēlamies nonākt pie konkrēta mērķa realizācijas līdz 2012. gada oktobrim, tad kā mēs to panāksim? Es domāju, ka mēs riskējam mazināt sistēmas kvalitāti, kas ir šobrīd. Uh, gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Un vēl viens jautājums. Vai tik tur būtu pamats vēl kādām bažām par pievienoto vērtību salīdzinājumā ar to, kas mums šobrīd ir spēkā? Jo varbūt, ka tādējādi mēs palaidīsim garām iespēju panākt reālu harmonizāciju. Paldies, nākamais runātājs Enčukungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties par Dānijas prezidentūras labo darbu iepriekšējā pusgada laikā, un es gribētu teikt paldies Bosko kungam par vadošo lomu šajā darbā. Uh, Es varu ziņot par to, ka man bija laba sadarbība ar ministru, bet man ir ļoti žēl, ka man jāsaka, ka Dānijas prezidentūra nākotnē vienmēr tiks asociēta un sasaistīta ar fiasko attiecībā uz eh, Schengens izvērtēšanas mehānismu. Šeit ir runa par parlamenta iesaistīšanu koplēmumu procedūrām. Šeit ir runa par uh, uzbrukumu parlamenta tiesībām, un, protams, ka tā ir, tas ir arī uzbrukums pret uh, brīvu pārvietošanos. Es gribētu teikt, ka šis lēmums gan neti, šo lēmumu nepieņēma pati Dānijas prezidentūra, bet gan padomu kopumā, tā kā varbūt, ka mums vajadzētu parunāt vispirms jau ar savām valdībām un pajautāt, kāpēc viņi reaģēja tā, kā viņi reaģēja. Uh, nu, tā jau varbūt nebūtu nav Dānijas prezidentūras vaina. Mēs nu viņiem nevaram šo blokādu pārmest. Es domāju, ka ir pienācis laiks mums kā parlamentam reaģēt, bet es ceru, ka mēs līdz jūnija beigām to vēl izdarīsim tā, lai Dānijas prezidentūru kaut kā vēl varētu korģēt eh, radušos situāciju. Es gribētu no savas puses vēlreiz norādīt uz sadarbību ar Dānijas prezidentūru saistībā ar uzbrukumiem informācijas un tehnoloģijas sistēmām. Tas ir dosie, kas, kas ļoti ātri progresēs. Paldies nākamā runātāja. Kals Paldies! Es gribētu arī pateikties par Dānijas prezidentūras panākumiem ļoti grūtā brīdī, kad ir uh, bijusi runa arī par Schengens pakotni, bet es domāju, ka tās noteikti nebija Dānijas prezidentūras nodoms, jo viņi vēlējās panākt arī kopējās patvērumu pakotnes uh, progresu. Es gribētu uzdot jautājumu Kāds progress tiks panākts runājot par trešajām valstīm? Protams, mēs runājam par solidaritāti, bet par iekšējo solidaritāti, nu kā būs ar tām valstīm, kas nav 27 dalība valstis, kā būs ar sadarbību ar trešajām valstīm. Es domāju, ka visbūtiskākā problēma mums šobrīd ir ar Turciju, un tik tiešām ir veidi, kā panākt progresu kopā ar Turciju. Viena no problēmām, kas, ar ko saskaramies šobrīd, ir tas, ka uh, masveidā palielinās patvērumu meklētāju skaits, un ja paraugamies uz robežu ar Grieķiju, tad tā ir ārkārtīgi liela problēma. Tūlīt būs Kipras prezidentūra, un viņiem būs jāmēģina risināt šo jaut šis jautājums, jo tas ir galvenais saspīlējuma punkts šajā reģionā. Protams, tas ir ļoti būtisks jautājums visai Eiropas Savienībai mūsu attiecības. Uh, un to uzlabošana ar Turciju ļoti būtiski. Tad mēs runājam par Schengens izvērtēšanas mehānismu, bet tad, kad runājam par Turciju, par Turcijas sadarbību ar trešajām valstīm, tas ir ļoti būtiski. Uh, attiecības ar Maroku bija ļoti būtisks, tad, kad sākām risināt problēmas ar imigrāciju, tā kā mums ar Turciju būs par to jādomā. Tā kā es gribētu pajautāt, kādas problēmas jūs esat saskatījis un ko darīsiet nākotnē. Paldies, un tagad došu vārdu atkal ministra kungam, lai viņš varētu izdarīt kopsavilkumu un atbildēt uz visiem jautājumiem. Jo mums kā vienmēr pietrūkst laika, tāpēc lūdzu runājiet īsi Un tad mums jāķers pie nākamā darba kārtība punkta, kas arī ir ļoti būtiski. Tā kā lūdzu, centieties runāt īsi. Čakfrī. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es mēģināšu runāt īsi. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka mums ir bijis ārkārtīgi daudz svarīgu jautājumu izskatām, Un nu, man tiešām ir žēl, ka varbūt atbildes būs mazliet garas, bet tas ir tāpēc, ka mums ir bijuši daudz svarīgi jautājumi izskatām. Un nu, tas izskanēja arī jautājumos, ka padomi ir daudz ko darījusi un daudz ļoti sarežģītu jautājumu izskatījusi. Tā tad eh, varbūt atvainojos, bet eh, tiešām varbūt runāšu nedaudz ilgāk, jums ir bijusi tik lieliska sadarbība, kāda tā ir bijusi. Intvalds kundze jau jautāja par datu aizsardzības direktīvu tiešā veidā, un man radās iespējas, ka mēs no padoms, jums ir radusies iespējas, ka mēs nevēlamies sadarboties ar Eiropas parlamentu šajos jautājumos. Es pilnīgā noliedzu šādas baumas un apgalvojumus. Mums ir bijusi, protams, sarunas padomē, un to es teicu arī savos ievadvārdos. Šis ir ļoti milzīgs dosjē, daudz viedokļu, mums ir bijusi vesela virkni darba grupu, un semināru par šo jautājumu, līdz ar to pilnīgi noteikti nē, nav tā, ka mēs nevēlamies sadarboties. Tīri otrādi. Bārjo kundze jautāja par upuru pakotni. Es jums pilnībā piekrītu, ka jautājums par upuru pakotni ir ļoti svarīgs. un es esmu ārkārtīgi priecīgs par labo sadarbību, kas mums ir bijusi ar Eiropas parlamentu. Patiesībā jautājums, kurā uzmanības centrā ir upuris, ir jāsadarbojās ar ļoti daudziem, daudzām iesaistītajām pusēm, arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un Dānijas prezidentūra tā ir bijusi viena no mūsu prioritātēm. Tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mums ir bijusi tik ļoti laba sadarbība, un mani priecē tas, ka arī jūs uzskatiet, ka sadarbība ir bijusi ārkārtīgi svarīga. Un mani priecē arī tas, ka mums ir izdevies tik daudz panākt. Kašman kungs jautāja par regulas pārskatīšanu, un es vēlētos jums pateikties, ka jūs uzteicāt mūsu labo sadarbību. Uh, savos eh, ievadvārdos, nē, patiesībā uz atbildēm es aizmirsu eh, savā pirmajā atbilžu raundā, es vēlējos pateikties arī Kirkopf kungam par to, ka jūs uzteicāt mūsu lielisko sadarbību. Tie ir bijuši ārkārtīgi svarīgi jautājumi, un man ir jāpasakās jums par izteikto atbalstu Dānijas prezidentūrai. <clears throat> Danonkas kundze jautāja Jūs uzdevāt jautājumu Ždanokas kundze. Jūs jautājat par daudzgadu plānu pamatiesību aģentūrai. Mēs esam izskatījuši šo jautājumu un padomas sēdē mēs esam izskatījuši ietvaru šim daudzgadu plānām. Un padomes sarunu rezultātā šobrīd ir izrādījies, ka, diemžēl, mēs nevarējām panākt nepieciešamo vienošanos, lai patreizējā brīdī iekļautu policijas un tiesību sargājošo iestāžu sadarbību šajā ietvarā. Tas ir tas, ko vēlētos pateikt jums par padomus panākto. Un tomēr, un tomēr Es nevēlētos radīt tādu iespaidu, ka mēs nestrādājam ar šiem jautājumiem. Mēs esam ļoti nopietni ar tiem strādājuši, un es esmu principā pārliecināts, ka mums ir daudz izdevies panākt. Bronsa kungs, jā, jūs sēžat tur, jā. Varat es atbildēt jums uz jautājumu par nelegālo imigrāciju un atpakaļ uzņemšanu. Tas ir bijis ārkārtīgi svarīgs jautājums, patiesībā mūsu darbības stūrakmens, un arī debatēs par nelegālo imigrāciju mēs vienmēr esam uzsvēruši atpakaļ uzņemšanas aspektu. Kā jau es savos ievadvārdos teicu, Dānijas prezidentūra janvārī nāca klajā ar ļoti apjomīgu plānu, kurā parādījās 40 dažādas iniciatīvas. Mēs runājam par sadarbību ar trešajām valstīm, pārobežu sadarbību, arī to, ko darīt uz Grieķijas-Turcijas robežas. Mēs eh, runājam arī par nelegālu imigrantu pieplūdes kanālu slēgšanu un tā tālāk. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt arī par to, lai trešo valstu pilsoņi ne pārmērīgi izmantotu brīvas pārvietošanās tiesības, kas šobrīd attiecās tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Hikins kundze jautāja par to, kāda ir krimināla noziedzības apkarošana, un tā ir ārkārtīgi svarīga tēma, kas ir bijusi Dānijas prezidentūrai ļoti, ļoti svarīga. Es arī to runāju savos ievadvārdos kibernozieguma apkarošana, narkotika tirzniecības apkarošana, cilvēku tirzniecības apkarošana. Tie nav tikai tukši vārdi, piemēram, arī radikālo spēku apkarošana Eiropā, terorismu apkarošana. Mēs esam ļoti daudz panākuši sadarbībā ar jums. Arī jautājums par datu nosūtīšanu uz Amerikas Savienotajām valstīm, arī tas ir kriminalitātes apkarošanas nolūkos pieņemts. Un uh, padomas secinājumos par Eiropol informācijas sistēmu un par to, kāda būs šīs informācijas sistēmas pieejamība dažādām iestādēm. Tātad mēs esam izveidojuši Dānijas prezidentūras laikā ļoti daudz labu dokumentu, kas palīdz šo jautājumu risināšanā. Gijoms kundze jautāja par patvērumu pakotni. Tātad vai šī pakotne nepasliktinās patreizējo sistēmu kvalitāti, jo patreizējās sistēmas jau darbojās labi. Mēs vienmēr esam iestājušies par patreizējo sistēmu kvalitātes uzlabošanu, un ja mums tas neizdosies, tad eh, var izrādīties eh, tā, ka kādas konkrētas valsts uzņēmēja kapacitāte vairs nespēja nodrošināt migrantu plūsmas apkalpošanu. Kā jau es teicu, mēs esam mēģinājuši ar šiem jautājumiem strādāt citu starpā arī tādā ziņā, ka mums ir jāmēģina palīdzēt valstī, kurai ir problēmas, mums ir labāk jāstrādā trešo valstu migrantiem. Un, protams, ka mēs ļoti intensīvi Dānijas prezidentūras laikā sadarbībā ar parlamentu esam pie šiem jautājumiem strādājuši. Jūs uzdevāt jautājumu par kiberuzbrukumiem. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Dānijas prezidentūrai. Un, protams, ka kriminalitātes apkarošana un organizētās noziedzības apkarošana ir Dānijas prezidentūrai bijusi ārkārtīgi svarīga. Un es tikai vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mums ir bijusi ārkārtīgi cieša un laba sadarbība ar jums. Un tāpēc vēlos pateikties par mūsu lielisko sadarbību. Homeo Lopes kundze jautāja par patvērumu pakotni un par sadarbību ar trešajām valstīm. Tas ir bijis ļoti svarīgs jautājums Dānijas prezidentūras sešu mēnešu laikā. Tas ir bijis viens no mūsu prioritējumiem jautājumiem, bet mēs nevaram uz šo jautājumu skatīties atsevišķi no dialoga ar mūsu kaimiņu valstīm un no sadarbības ar trešajām valstīm. Tāpēc es vēlētos uzsvērt, ka procesi notiek dažādos līmeņos, un es personīgi uzskatu, ka Dānijas prezidentūras laikā un arī runājot par dalību valsts sadarbību ar trešajām valstīm, tad arī šajā sadarbībā ar trešajām valstīm ir bijis ārkārtīgi svarīgi uzsvērt parlamenta lomu. Tā ir ļoti svarīga un inter, integrēta mobilitātes daļa Eiropas procesos. Paldies par jūsu jautājumiem. To ir bijis ārkārtīgi daudz un ļoti labi, un es vēlētos vēlreiz pateikties par ļoti svarīgo un labo sadarbību, kas mums ir bijusi ar parlamentu. Paldies! Thank you, Minister Batsko. Thanks the Danish. Paldies Dānijas prezidentūrai. Es domāju, ka ir tikai godīgi tagad dot jums uh, laiku, lai jūs varētu atbildēt uz uh, katru no uzdotajiem jautājumiem. Jūs uzrunājāt katru deputātu, kurš jums uzdeva jautājumu. Mēs arī atzīstam, ka jūs uh, šajos smagajos laikos esat darījis visu, kas bija jūsu spēkos. Uh, Eiropas Savienībai ir bijis grūti, jo, kā jau te izskanē, eh, krīze nav skārus tikai eiro, bet gan visu kopumā. Tā ir skārus arī mūsu vērtīgākos aktīvus. Tā skaitā Schengens jautājumu, pamattiesības, brīvu pārvietošanos, vērtības. Tas viss šobrīd atrodas krīzes situācijā. Bet vienīgais, kā mēs to visu varam atrisināt, ir strādājot plecu pie pleca prezidentūrām, sadarbojoties ar Eiropas parlamentu, kas būtībā ir tas visspēcīgākais Eiropas parlaments tieši tādēļ, ka šim Eiropas parlamentam Lisabonas līgums ir devis pilnvaras celties kājās un uh, būt ļoti izšķirīgam spēkam likumdošanas procesā, strādājot plec pie pleca ar padomi likumdošanas jomā. Mēs esam pateicīgi par jūsu ieguldīto darbu un jūsu gatavību nākt uz Lība komiteju. Mēs gaidam vēl jūsu darba galīgos rezultātus no jūsu premjerministras Toniks Smits kundzes aiznākamajā nedēļā kad viņa prezentēs Dānijas prezidentūras darba iznākumu. Paldies jums un turpinām ar nākamo darba kārtības punktu. All the best. We will miss be seeing more of each other in the, in the day, to come. In, the, in the informal yeah. Yeah, day yeah. Council of Ministers of in Cyprus. <laughs> <laughs> It'll be hot. It'll be hot. okay, look. <laughs> okay. Now. Hi. Kolēģi, lūdzu tie, kas vēlas atstāt zāli, dariet to cik vien klusu iespējams. As we are ready to catch up to the following point, please. Tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Hi. Hi.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 as the huge representation of the Danish presidency is leaving the room. Dānijas prezidentūras pavadošais sastāvs pamet zāli. Un tagad mēs pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta - Eiropas Savienības harta standarta noteikšana attiecībās plašsaziņas līdzekļu brīvība Eiropas Savienībā. Referenti Renāta Vēbers kundze. Uh, Te ir runa par diviem darba dokumentiem, kas ir izstrādāti pašiniciatīvas ziņojuma ietvaros par standartiem un to noteikšanu attiecībās plašsaziņas līdzekļu brīvība Eiropas Savienībā. Mums jau ir bijuši, bijusi viedokļa apmaiņa, piedalījās Eiropas mēdīju likumu institūta pārstāvi. Mēs esam arī iepazinušies ar pētījumu pagaidu rezultātiem, ar kuriem tiks atjaunināti 2004. gada pētījuma rezultāti par Eiropas Savienības pilsoņu informēšanu. Un tagad mums ir iespēja apspriest rekomendācijas attiecībā uz aizsardzību, atbalstu, uh, plurālismu mēdījiem. Un to visu dzirdēsim no Vēberskundas, un pēc tam būs diskusijas Vēberskundas. Paldies, priekšsādātāji! Varbūt jūs varētu palūgt lielāku klusumu zālē. Man jau ir negatīvi ietekmējušie laika apstākļi, tā kā man ir grūti. Priekšsēdētājs. Lūdzu, esiet klusi un klausieties deputātos. Lielas paldies priekšsēdētāji, saka Vēbers kundze. Es pavisam īsi iziešu cauri tekstam, kas ir šajos divos darba dokumentos. Sākumā es gribētu norādīt, ka ne viss, kas ir iekļauts darba dokumentos, būs vēlāk iekļauts ziņojumā. Kā jau virsraksts liecina, tie ir darba dokumenti, kas dod mums šo te pamati informāciju, sagatavojot ziņojumu. Plašsaziņas līdzekļi ir tāds temats, kas varbūt pārāk bieži tiek skatīts šajā parlamentā. runājot par uh, demokrātiju, kam būtu vai kas pastāv Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet parlamentā gandrīz katru gadu tiek runāts par plašsaziņas līdzekļiem. Nu, varbūt tāpēc, ka ne viss ir lieliski mūsu dalību valstīs un katru gadu uh, ļoti prestīžas uh, startautiskas nevalstiskās organizācijas, piemēram, Reportieri bez robežām vai Freedom House, izvērtē situāciju saistībā ar mēdīju brīvību dalību valstīs, un uh, mūsu dalību valsts neierindojas tajās labākajās vietās, gluži otrādi. Ja mēs paraugamies uz to, ka mēs esam 18., 16. vai pat 61. vai 38. vietā, tad jāsaka, ka nu, tas neliecina par labi strādājošām demokrātijām, nu, vismaz attiecībās plašsaziņas līdzekļiem. Lai izvērtētu mēdīju brīvību, dalību valstīs tiek ņemti vērā dažādi rādītāji. Protams, visbūtiskākais rādītājs ir uh, valdības izteiktie draudi plašsaziņas līdzekļiem, nu vienalga, vai šie līdzekļi ir tieši, vai šie draudi tiek izteikti tieši vai netieši, politiskā kontrole, piekļuvi mēdī tirgumu ar licencēšanas sistēmu vai, teiksim, laikrakstu un žurnālu izplatīšanas sistēmu. Nu, protams, te ir ļoti lielā mērā runa arī par to, kāda ir konkrētās dalība valsts, eh, konkrētās valsts likumdošana, un kāda ir prakse. Tāpat jārunā par eh, nepiekļūšanu zināmiem dokumentiem likumdošanas dēļ, nu tā tad arī par cenzūru vai pašcenzūru. Tāpat eh, mēs arī domājam par mediju koncentrāciju, interešu konfliktiem. Protams, ir arī tādas situācijas, ka valsts ietekme tiek izmantota, lai ietekmētu plašsaziņas līdzekļu darbu. Ja, zinām, šo ziņojumu ar citiem ziņojumiem, kas agrāk ir izstrādāti šajā parlamentā par šo jautājumu, tad jāsaka, pašreizējā laika brīdī būtiskākais ir Eiropas Savienības harta par pamattiesībām, un šīs hartas noteikumi pavisam noteikti iet tālāk nekā vispārējā deklarācijā teiktais par mēdījiem vai Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencijā teiktais. 11. panta otrajā punktā ir teikts, ka plurālismu brīvība un mēdīja brīvība ir jāievēro, un tas ir tāds kā jaunievedums Eiropas Savienībā. Es domāju, ka katru reizi, kad mēs aizvadīto dažu gadu laikā esam apsprieduši plašsaziņas līdzekļu situāciju konkrētās valstīs un to, kā mēs varam izmantot šo Eiropas Savienības hārtas pantu, tad mēs esam izmantojuši divas dažādas pieejas. Parlaments vienmēr ir uzstājis uz tādu plašāku interpretāciju, tādā nozīmē, ka šī harta kur, protams, ir jāinterpretē kopā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tātad šī harta, runājot par preses brīvību, ir jāsastaista ar primāro Eiropas Savienības likumdošanu, proti ar līgumu. Savukārt komisija vienmēr ir uh, piemērojusi tādu minimālistu pieeju, uh, un uzskata, ka mums ir nepieciešama konkrēta likumdošana, bet tā kā šādas likumdošanas nav, tad šis eh, hartas pāns no komisijas puses netika piemērots. Manā skatījumā tā ir kļūda, un ne tikai es tā domāju. Ir pat ļoti plaša juridiskā literatūra par šo jautājumu. Un no juridiskā viedokļa tas būtu neprāts pateikt, ka jūs interpretējat hartu saistībā ar sekundāro Eiropas Savienības likumdošanu, bet ne līgumu. Nu, es nesaprotu, kā tas vispār ir iespējams, bet tāda nu, ir tā reālā situācija šobrīd, un mēs to esam pieredzējuši, tad, kad pavisam nesen runājām par situāciju ap Ungārijas mēdī likumu. Komisija toreiz ņēma vērā tikai specifisku likumdošanu un konkrētiem punktiem saistībā ar mediju likumu Ungārijā. Bet šī saikne ar pamatiesībām tā ir meklējama tieši līguma otrajā pantā. Un tas ļauj man pāriet pie nākamā diskusija līmeņa, kas mums bija Mums ir notikušas vairākas sanāksmes, gatavojot šos dokumentus. Esam tikušies ar dažādām ieinteresētajām pusēm, kas, protams, ir ļoti ieinteresēti jautājumos, kas skar plašsaziņas līdzekļu brīvību un to nākotni un to, kā to veidot. Parlaments iepriekšējos, ar iepriekšējiem ziņojumiem, kas eh, tika pieņemti un arī ar caur rezolūcijām, kuras mēs esam pieņēmuši, ir aicinājis komisiju rīkoties, ierosināt likumdošanas iniciatīvu. Un es gribētu ļoti skaidri sacīt, ka es domāju, ka te bija kļūda interpretācijā attiecībā uz to, ko parlaments lūdza. Te nav runa par uh, likumdošanu. Uh, attiecībā uz šo profesiju katrā valstī? Pavisam noteikti nē. Te ir runa par to, ka kaut kas ir jāsaka, nu, ja iespējams, ar likumdošanas palīdzību, par valstu izturēšanos attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, tātad par šiem te obligātajiem standartiem, kas valstī ir jāievēro, lai nodrošinātu, ka plašsaziņas līdzekļi uh, šajās valstīs darbojas brīvi un ka viņi var spēlēt to lomu, kas ir ļoti būtiska, lai sniegtu pareizu, saulēcīgu informāciju sabiedrībai. Es nepateikšu visu, ko gribēju sacīt. Jebkurā gadījumā man liekas, ka ir ļoti būtiski teikt to, ka lai gan kaut kādā brīdī komisija nu, tā kā gribēja spērt soļus šajā virzienā. Tad beigu beigās tomēr komisija izlēma. Tomēr eh, neīstenot šo plašsaziņas līdzekļu monitoringu plurālismu, un tas nav labi. Komisija šobrīd nedara neko tad labprātāk uzskata, ka tas eh, ir subsidiardēts jautājums, bet eh, es atkārtoju, es neuzskatu, ka tā tas ir, jo te ir runa par valsts izturēšanos attiecībā uz pamatiesībām. Un ja tas ir tā, tad tas tik tiešām ir lauciņš, kurā arī komisijai būtu sava teikšana, un komisijai te būtu jāparāda sava nostāja. Nesen Eiropas Savienībā tikās augst līmeņa darba grupa par mediju plurālismu, to ir izveidojusi komisāra Nelī Krūsa un vairāki eminenti politiķi, un mēs ceram, ka līdz gada beigām viņi nāks klajā ar ziņojumu, un šī augstā līmeņa grupa, cerams, daudz paveiks un pateiks arī kaut ko par juridiskajām iespējām, par juridisko pamatu, kāds būtu komisijai, lai izstrādāt likumdošanu šajā sakarībā. Jo es domāju, ka šādai augsta līmeņa grupai būtu liels darbs jāpie, jāvelta tieši šāda veida pētījumam. Un es ceru, ka rudenī, tad, kad mums būs uzklausīšana par šo jautājumu, tad uh, daļu no laika šajā uzklausīšanā mēs varētu veltīt tieši šim jautājumam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs domājam, ka tas ir ļoti būtiski. Mēs redzam, ka ir dažādas iniciatīvas, arī pilsoņu iniciatīva, pilsoņu lūdzu komisija nākt klajā ar likumdošanu par vairākiem aspektiem, kas ir saistīti ar plašsaziņas līdzekļu brīvību. Un es domāju, ka tiešām būtu jāpapēta arī juridiskās iespējas to paveikt. Runājot par to, kā es raugos uz šo ziņojumu. Jāsaka, ka te, protams, būs runa par vairākiem konkrētiem jautājumiem, un uh, Tos visus jūs atradīsiet otrajā darba dokumentā. Bet manā skatījumā ziņojumam būtu jābūt par būtiskākajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mēdīju brīvību un mēdīju plurālismu. Un varbūt netik daudz par uh, vainīgo nosaukšanu un kaunināšanu. Es domāju, ka ja mēs dotos tādā virzienā, tad mēs atvērtu Pandoras lādi Un tad tā vietā, lai koncentrētos uz to, kādiem tad būtu jābūt šiem standartiem, kas būtu jāievēro valstīm, mēs tad, tad drīzāk sāktu cīnīties savā starpā vai sāktos cīņas starp delegācijām, kas aizsargātu savus dalībvalsts vai vainot dalību valstis. Situācija Eiropas Savienībā saistībā ar plašsaziņas līdzekļu brīvības vārstās no ļoti sliktas līdz labai, bet, nu, nav situācija viennozīmīga visās dalība valstīs, tā kā es domāju, ka būtiskāk ir raudzīties uz šiem te standartiem, kādi būtu nepieciešami. Arī tāpēc, ka ja kaut kādā brīdī tiks pieņemts lēmums un komisija nāks klajā ar paziņojumu, tad tie standarti, par kuriem uh, būs izlēms parlaments, tos tad komisija varēs pārņemt savā likumdošanas iniciatīvā. Nu, te laikam likšu punktu, un, protams, ar prieku atbildēšu uz jautājumiem un uzklausīšu kolēģu komentārus. Paldies, Vēbers kundz, par šo prezentāciju. Paldies par šo darba dokumentu, un tagad Dosim vārdu deputātiem. Man ir sāraksts. Es vienmēr cenšos pier, pieturēties pie laika reglamenta. Mums ir paredzēta tikšanās arī ar Eiropas datu aizsardzības pārstāvi, un arī mums būs vēl kopēja sanāksme ar FEM komiteju, jo arī rīta sanāksmes nobeiguma. Tas jāpaturprātā, Morais kungs, jums ir pirmais, pēc tam būs Tila kungs, Ne, būs utilkums būs pirmais, kas runās. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu EVP ēnu referēt šajā jautājumā, bet eh, tas ir Marinais Kulkungs. Viņš nav ieradies, tāpēc ļoti īsi izteikšos. Vispirms es gribētu pateikties Renātei par eh, prezentāciju, arī par ziņojumu projektu. Es gribētu īpaši silti viņu sveikt jo nebūs noslēpums, ka EPP grupai bija zināmas bažas par šo ziņojumu, tomēr Renāte ir izpildījusi solīto. Viņi ir izstrādājusi ziņojumu, kas ir godīgs principiālajā pieejā, un tur ir um, arī autore izvairījusies no pretrunīgiem jautājumiem, nav norādījusi uz atsevišķām dalībvalstīm, ir bijusi pietiekama atvērta, norāda ceļu uz priekšu risinājumiem. Ar Lūk, tāda ir pirmā reakcija. Protams, es piekrītu tam, ko viņi teica, ka mums vajadzētu organizēt uzklausīšanu par šo jautājumu. Es domāju, ka šeit problēmas neradīsies, un par to mēs varēsim vienoties. Vēl viens jautājums reaģējot uz dzirdēto. Vai vajadzētu īpaši pieņemt likumdošanas aktu Eiropā par mēdīju brīvību? Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šeit. Mēs varam apdraudēt subsidiaritātes principu. Un es saprotu, ka tas nozīmē, ka visas atsevišķās Dalībvalsts joprojām paturēs atbildību par plašsaziņas sektora regulēšanu. Katra valsts regulē savā valstī šo jautājumu. Eiropas Savienības lomai ir vieta un nozīme tikai tad, kad tiek pārkāpt cilvēku pamatiesības, un šajā gadījumā Eiropas Savienībai vajadzētu iesaistīties, jo saskaņā ar Eiropas standartiem nebūtu pieņemami ierobežojumi mēdījiem vai arī izteiksmes vārda brīvības ierobežot kaut kādā veidā, kādā valstī tas nav pieņemams. Bet citādi es domāju, ka mums jāatļauj dalībvalstīm pašām regulēt šo jautājumu. Ir jābūt lielākai sadarbībai starp regulējušām iestādēm plašsaziņu sektorā, bet nevajadzētu ieviest vienu vienotu Eiropas līmeņa regulātoru. Lūk arī pirmā mana reakcija. Bet jāsaka, ka detalizēta reakcija varbūt būs tāda, tad, kad cerams ieradīsies arī mūsu ēnu referents, mēs turpināsim konstruktīvi iesaistīties šajā diskusijā. Paldies, Vēbers kundze! Paldies jums, saka priekšsēdētājs Morājas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, runāju Kingas Gancas vārdā, kas ir ēnu referente Es gribētu pateikties Renātei par līdzsvarotu un visaptverošu ziņojumu, ko viņi ir izdarījusi. Viņi ir izpratusi šī jautājuma sarežģītību. Viņa saprota, ka šeit Eiropas Savienība ieiet tādā jomā, kur Eiropas Savienībai nevajadzētu regulēt neko. Te ir tā kā ietekme uz vārda brīvību, bet šo jautājumu pacēla jautājums par plurālismu. Tāda ideja, ka vienā vai vairākās dalībvalstīm bija kaut kāds problēmas ar mēdīju koncentrēšanos noteiktās vienās rokās vai arī pamatiesību pārkāpumu gadījumu, tad ir bijuši tādi atsevišķi signāli, un tas ir arī pamats, kāpēc šis ziņojums tika rakstīts. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir ļoti plašs un līdzsvarots. Tur ir runāts par standartiem mēdīju brīvībai. Un, kā jau Renāta teica, mēs nenorādīsim konkrēti uz valstīm, kas varbūt kaut ko ir pārkāpušas. Drīzāk jādomā pozitīvi, mēdīja brīvība, plurālisms, par to ir jārunā. Tas ir ļoti konstruktīvi. Un es domāju, ka tieši tā mums arī ir jārīkojas. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Manā dalībvalstī apvienotā karalistē arī ir bijušas diskusijas par šo lietu. Mums ir parlamentāri izmeklēšana. E, droši vien jūs zināsiet par šo gadījumu. Un e, šī lieta saskan, ir iesaistīta ar Mērdoka kompāniju un arī Mērdoka vadīto mēdī koncentrāciju. Uh, Tas ir kaut kas tāds, kas notiek mūsu valstī, kas ir aktuāli līdz tam, ko teica Renāte, un tātad mēs, no, notiek mūsu parlamentārā izmeklēšana šajā jautājumā par mērdoku lietu, un mēs redzēsim, kā turpinās mūsu lieta, un kā rezultāti varētu sasaistīt ar ar um, Renāta ziņojumu, jo tur arī runās par vārda brīvību gan mēdījos, gan arī pārraidošos plašsaziņas līdzekļos lūzums, droši vien izšķirīgais moments būs regulēšanas jautājums. Vai nu mēs piedāvāsim Eiropas Savienības līmeņa regulu, vai rīkosimies savādāk. Es domāju, ka mēs nonāksim līdz punktam, ka mēs nodalīsim raid, raidošās organizācijas un preses brīvību, tad vārdu brīvību šajos divos aspektos. Uh, izskatīsim likumdošanas ietvaru katrā dalībvalstī. Un tad mēs varētu padomāt, varbūt kā noregulēt to Eiropas Savienības līmenī, ne ar regulējumu, bet ar kaut kādu iesaistīšanos. Lūk, tas būs tas izšķirīgais lūzuma moments, kā mēs to risināsim. Tad droši vien būs arī vislielākās pretrunas, un tur mums kā parlamentam ir jābūt vienotam. Kā es saku, visas detaļas būs tās sarežģītākās. Tas sarežģītākais jautājums. Kinga Gants ir ēnu referente. Viņa atbalsta Eiropas Savienības līmeņa monitoringa un īstenošanas mehānismu. Es gan uzskatu, ka vajadzētu izskatīt ļoti uzmanīgi individuālos modeļus un tad izdomāt, kur tam mēs iesim, kur tam būs Eiropas Savienības loma un ko mēs varētu piedāvāt. Galvenais mums ir tas, lai nosargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību. Mēs varētu izanalizēt, kas notiek ar mēdījiem, kad ir īpašumtiesību koncentrēšanās, kad notiek fundamentālo tiesību pārkāpumi kādā atsevišķā dalība valstī un kā um, šādā kontekstā varētu izspēlēt Eiropas Savienības lomu mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tomēr šis ziņojums ir lielisks pirmais solis šajā garajā ceļā. Un arī tas ir viens no tiem brīžiem, kur mums būtu vajadzīga maksimāla iesaistīšanās no visiem deputātiem, jo visiem deputātiem ir noteikta pieredze savās dalībvalstīs. valstīs Es eh, katrā ziņā noteikti piedalīšos ar informāciju par mūsu parlamentāro izmeklēšanu. Paldies, Tavāres kungs! Paldies! Es izteikšos ļoti īsi. Vēlreiz mēs kā tev reiz esam tādā diskusijā, kur institucionālais ietvers Eiropas Savienībā nav pabeigts, bet realitāte pasliktinās. Tātad regulējums nav situācija palie, pasliktinās, un tas nav nekas jauns. Mums bija eiro krīze, banku krīze, tur bija līdzīgi. Un vai gan tas nemaz nav dīvaini, tas ir pilnīgi ierasta situācija, ka krīzes laikā tiek kritizēts politiskās konstrukcijas, institūcijas, un tā krīzes laikā institūcijām ir vai nu jāiegūst jaunas kompetences, vai arī jāatsakās no kādām. Skatieties, kas noticis ir ASV federālā līmenī, nebija nekāda kompetence lauksaimniecības jautājumos, un tad iestājās lielā depresija, un tad viss mainījās. Šeit mēs runājam par realitāti, kas mainās, jo mēdī šodien ir diezgan atšķirīgi no tām dienām, kad Eiropas Savienība tika dibināta. Nav tādi lokālie mēdīji, un ir parādījušies jauni plašsaziņas līdzekļi, internets, tas ir, ir parādījies kaut kas jauns salīdzinot ar tiem gadiem. Varētu pat teikt, ka nav neviens tāds plašsaziņas līdzeklis, ko ierobežotu robežas. Informācija ir bez robežām. Uh, Un tas ir arī kaut kur pretrunā ar subsidiaritātes argumentu, ka mēs nevaram pieņemt likumdošanas akts par mēdījiem, ka tas ir, būs konfliktā ar subsidiaritāti. Bet, ja mēdīji ir bez robežām, tad šādiem argumentiem nav liels jēga pies, piesaukt šo subsidiaritāti, jo tas nav jēdzīgi. Un ja jūs pieņemsiet likumdošana tādā veidā, ka noteiksiet standartus, tad varbūt dalībvalsts varēs regulēt šo jautājumu, uzlabot to eh, savā likumdošanā, un arī šeit es neredzu pārkāpumu pret subsidiaritātes principu. Tā mēs rīkojamies daudzās jomās Eiropas Savienībā. Es domāju, ka doktrīnas darba daļa uh, par ko mēs tagad satraucamies, ir jau paveikta dalībvalstīs noteikts uh, valdības, jau to ir nokārtojuši iestājoties Eiropas Savienībā. Un pat ja tas nav ielikts uh, likumdošanā uh, būtiski, tad tomēr tas ir šajā iestāšanās garā atmosfērā, ja mēs runājam par katru paplašināšanās vilni vai grupu, sakot jau no 80. gadiem, vienmēr dalībvalsts apņemās respektēt gan vārda brīvību, gan pulcēšanās brīvību, un tas arī ietver piekļuvu informācijai. Es domāju, ka mums ir ļoti laba bāze, lieliski norādošie dokumenti ceļa karte, ziņojumi, projekts. Mums vēl ir jāpadomā par dažiem jautājumiem. Varbūt pārāk liels akcents tiek likts uz valsts iejaukšanos un valsts funkcijām plašsaziņu brīvības nodrošināšanā. Man ir noteikta pieredze, es arī esmu rakstījis presē jau, nu, teiksim, 20 gadus, lai gan esmu žurnālists, tomēr eh, esmu diezgan tuvu preses aprindām, un es uzskatu, ka galvenais apdraudējums vārda brīvībai un apdraudējums žurnālistiem, piemēram, apdraudējums izmeklēšanas žurnālistam, tad visi tie riski nāk no tirgus puses, nevis no koncentrācijas, nevis no valsts funkcijām. Tirgus situācija to nosaka. Jūs nevarat runāt par brīvu presi, ja cilvēki pelna 600 eiro mēnesī, ja pastāv risks, ka šīs žurnālisti tiks eh, atlaist no darba, ja publicēs nepareizo rakstu. Tātad tas ir apdraudējums. Un mums vēl ir zināms laiks, mēneši daži ir, kur strādāt pie šī ziņojuma. Lielas paldies Vēbers kundze par paveiktu. De Jonga kungs. Paldies priekšsēdētāji. Būsutila kungam, Maraisa kungam gribu oponēt. Gribu teikt, ka tas ir ļoti labs dokuments, un tas ir darba dokuments, un tas vēl padara šo darbu vēl vairāk interesantu. Un ļoti svarīgi ir savākt arī ieguldījumu no dažādām pusēm šajā projektā. Tas ir darba dokuments tātad, un šeit pietrūks divas lietas Un šīs divas lietas ir saistītas ar ES kompetenci un saistās arī ar prasībām. Vispirms ir prasības par konkurences noteikumiem, un otrais ir cīņa pret korupciju. Par konkurenci ir konkurence audiovizuālo mediju jomā, Eiropas Savienībā pagātnē ir bijušas ļoti ak liels aktivitātes šajā sektorā saistībā ar vienoto tirgu. Atceramies kaut vai šo debati par publiskiem apraides līdzekļiem, par, par mediju aktivitātēm. Mums ir bijušas publiskās debates par šo jautājumu. Un rezultātā mēs nonācām pie zināma režīma valsts pārraidēju ir noteiktas funkcijas attiecībā uz tradicionālajiem pakalpojumiem, ko sniedz publiskās organizācijas. Uh, Un vēl parādījās šī tendence veidot koncentrāciju grupas. Dažās dalībvalstīs koncentrēja šie mediju eh, atsevišķu mediju koncernu rokās. Ir viens vai divi šādi mediju koncerni, tur koncentrējās šī vara un jautājums, vai tas mm, ir pretrunā ar plurālismu. Es domāju, ka tas ir centrālais jautājums, ar ko konfrontē Eiropas Savienība. Uh, Un tas ir arī jautājums, kur konkrētas tiesības tiek pārkāptas. Mēs nevaram deklarēt, ka, lūk, tas ir vienotais tirgus, mēs nevaram mehāniski to pielietot arī mēdīju jomā. Mēdījiem ir pienākums atspoguļot cilvēku emocijas, publisko viedokli, domas, un jānodrošina tas, lai visi cilvēku izjūta elementi tiek precīzi artikulēti un pausti arī mēdījos. Uh, Piemēram, mums ir e, piemēri Itālijā, nesaukšu vārdos, tur koncentrācija koncentru rokās ir izraisījis problēmas. Eiropas parlamentā mēs uzdevām sev jautājumu, vai tas ir objektīvi, vai tiešām visi dažādie viedokļi tiek artikulēti. Es domāju, arī šajā re, referāta šajā ziņojumā vajadzētu padomāt par šo sentimentu atspoguļošanu. Tas ir ļoti liels un ļoti komplicēts jautājums. Situācija valstīs ir dažāda, parādās jauni mēdīju veidi, un līdz ar to ir ļoti grūti izsekot tam, kas notiek. Šeit es gribu vilkt eh, paralēls vai norādīt drīzāk uz internetu pakalpojumiem. Uh, Un arī šie internetu mēdī ietekmē situāciju tirgu, konkurences noteikums. Un uh, no Eiropas Savienības puses arī jādomā par šiem jaunajiem mēdījiem, audiovizuālā jomā, internetu un tā tālāk. Un visbeidzot, Eiropas Savienība ir arī noteikts uzdevums cīnīties pret korupciju. Ir vesela rinda pamatošu elementu, kāpēc jācīnās pret korupciju arī. Uh, Mēdījiem šeit ir noteikta loma. Un žurnālistiem tagad ir aizvien lielāka loma korupcijas apkarošana, ir dažādas reportāžas un ir ļoti liela daudz naudas līdzekļu ir investēti. Daudz jautājumu ir saistīti ar finansējumu mēdīju loma un uzdevums bieži vien ir atspoguļot visu tā, lai būtu konkurētspējīga vide, un arī tas viss maksā naudu, līdz ar to tas, lai nodrošinātu objektivitāti. Tātad šī cīņa ar korupciju, integritātes saglabāšana, godīgums un arī finansējums. Varbūt jautājums nav tikai par naudu, bet arī par faktisko žurnālistu aizsardzību. Kļūt par žurnālistu un darbošanā šajā nozarē kļūst ļoti bīstam. Uh, Un arī jautājums, kā aizsargāt informācijas avots. Un kā varētu aizsargāt pašus žurnālistus. Te ir visas šīs jomas, kur mūs neaiztur subsidaritātes princips. Šeit ir kompetencijas līmenī. Nākamais runātais kas steidzas uz kādu citu sanāksmi, saņem iespēju runāt ārpus kārtas un pēc tam pārie pēc kārtas un tā ir Latvordas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī atsaukties uz to parlamentāru izmeklēšanu, kas notiek eh, apvienotajā karalistē. Eh, Renāta noteikti to zina. Bet varbūt pārējie deputāti ir nedaudz aizmirsuši šo izmeklēšanu. Sākotnēji šī izmeklēšana eh, tika tiek ierosināts sakarā ar telefonu saku sarunu noklausīšanos. Eh, to darīja žurnālisti, tad konteksts paplašinājās, un tagad debata ir paplašinājusies, ietverot plurālismu mēdījos, arī iesaistot atsevišķu politiķu rīcību, preses rīcību, ir tīpaši vienu plašsaziņas līdzekļu nozari attiecībā uz vienu konkrētu mediju īpašnieku tāds paplašinājums. Un tad secinājumi būs saistīti ar plurālisma nodrošināšanu, ar vēlēšanos novērst privileģētas preses vides rašanos. Jāsaka, te būs ļoti interesanti šie secinājums pagaidām. Nē, esmu tik gudra, lai tos komentētu. Ļoti interesanti arī piedalīties tajā uzklausīšanā, ko piedāvā referents kundze, interesanti, ko rekomendēs arī komisijas augstā līmeņa darba grupa. Šis ir ļoti delikāts jautājums, ļoti grūti visu salikt vides kontekstā. Mediju regulējums, lai nodrošinātu plurālismu, uh, ar kaut kādas paplašināt noteikumu rakstīšanu, ietekmējot arī preses brīvību. Tas jau ir kaut kas līdzīgs kā privātuma pārkāpums. Mums ir nepieciešami žurnālisti izmeklētāji. Uh, bet no nu, otras puses ir arī saistība ar privātās dzīves ietekmēšanu. Ļoti interesanti, kā mēs spēsim nonākt pie līdzvarotiem secinājumiem šajā jautājumā. Viens teikums darba dokumentā ir tāds, ko es gribētu uzsvērt kā brīdinošu signālu. Ētisks, jā, jāveicina ētisks žurnālisms lai mēdījos tiktu uh, respektēta uh, cīņa pret ksenofobiju un tā tālāk. Protams, es gribu ētisku žurnālistu, žurnālismu. Es negribu, lai cilvēki, lai cieņa būtu necienīga pret cilvēkiem dēļ kaut kādām šīm ārējām iezīmēm, tā kā rase vai seksuālā piedarība mums noteikti ir jāsaka, lai preses pārstāvji nepārkāpj esošos likumus, veicinot kaut kādas vardarbības formas. Bet dažkārt varētu būt objektīvi komentāri. Šeit ir kaut kur arī šķirtnes starp tādu materiālu, kas ir aizvainojošs un tāds, kas ir krimināli sodo, sodāms. Tātad aizvainojošs krimināli sodāms dažkārt cilvēkiem ir grūti nodalīt šīs divas lietas, tāpēc es gribētu aizstāvēt, ja kur cilvēku tiesības mani apvainot, aizvainot, bet ne, nedrīkstētu būt tā, ka līdz ar šiem komentāriem kāds cits cilvēks tiek veicināts, lai nāktu man un aplaupīt, teiksim, manu māju apvainot varu, bet nedrīkst veicināt citus uzbrukt man kaut kādā varbija formā. Tātad par šo teikumu es gribētu arī runāt. Mums ir nepieciešama dzīva un robusta prese. Nevienmēr mums vajadzētu vākt piekrītoši par katru viņu teikumu. Es skūrīkums tālāk. Presidente, mm, tanto. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, es vēlētos eh, apsveikt referenti ar eh, viņas sagatavoto ziņojumu. Un eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo jautājums ir tik ārkārtīgi delegāts. Runāšu ārkārtīgi īsi. Vēlējos uzsvērt tikai to, ka mēs kultūras komitejā vakar runājām, patiesībā balsojām par atzinumu tieši šā jautājuma sakarībā un eh, es būtu priecīgs, ja referenti iekļautu mūsu rekomendācijas savā tekstā. Tas ir vairāk kompromiss kopums, un eh, tajā ir parādījušies dažādi viedokļi. Mēs to pat varētu varbūt nosaukt par savu veidu sintēzi un uzskatu, ka ziņojumam tas nāks par labu. Pirmie rezultāti par preses brīvību un salīdzinot ar privātu īpašumu aizsardzību. Tātad kāda ir žurnālistikas brīvība, vārda brīvība? Tas attiecās arī uz uh, publiskiem plašsaziņas līdzekļiem, valstī piedarošiem plašsaziņas līdzekļiem. Uh, Pirmais solis varbūt būtu tāds, ka ir jāuzsver, ka tas ir ārkārtīgi specifisks jautājums un pirmais solis jau ir spērts. Un es tikai vēlējos pateikt, ka mēs nodosim mūsu atzinumu jūsu komitejas izskatīšanai. Sargantīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un vēlētos pateikties Renātei Vēbers kundzei, kura šo jautājumu ir pacēlus šajā komitejā un patiesībā Mūsu vidū mēs esam par to diskutējuši ļoti ilgi. Es Eiropas parlamentā darbojos tikai trīs gadus un atceros, ka šā mandāta sākumā mums bija debates, kur rezultātā tika e, izveidota rezolūcija par plašsaziņas līdzekļu brīvību Itālijā. Šī rezolūcija netika izskatīta plenāru sēdē, un tomēr es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Pēc tam, pēc šie Itālijas e, likuma un diskusijām par to. Mēs runājam arī par situāciju Ungārijā un politiskajām izmaiņām elitē. Tātad patiesībā zināmā mērā ir notikusi uzmanības vektora nomaiņa, un tomēr es vēlētos atgriezties pie sākotnēji uzdotā jautājuma, proti, kam pieder mēdīji. Tas nav pat eh, daudz lielāks E, jautājums par to, ka Berluskonī tikai publicējās sev piedarošajos mēdījos. Viņš ir valsts bija, valsts premjerministrs, un viņš kontrolē publiskos mēdījus. Atcerēsimies, ka tas var notikt vēlreiz, tas var atkārtoties gan šajā valstī, gan ikvienā citā valstī. Es uzskatu, ka Eiropas demokrātijas nākotnē un e, cīņai par demokrātiju. Mums ir jābūt gataviem, ka šādas situācijas var atkārtoties. Tāpēc e, likumdošana mēdī plurālismu jomā man joprojām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un tas, ka Vēbers kundze jautā par to, vai mediju plurālisms un Eiropas risinājums šajā ziņā ir atbild uz visiem jautājumiem, protams, kam nē, un tomēr mums ir nepieciešama zinām drošība. Tāpēc es vēlētos tomēr redzēt likumdošanu mediju plurālismu jomā. Man ir divi jautājumi. Jūs ierosiniet, ka vajadzētu savu veidu pēc situācijas rīcību. Un es vēlētos pajautāt, ko tas nozīmē jo no vienas puses savos ievadvārdos jūs teicāt, ka vainīgo nosaukšana un kaunināšana nav tas veids, ko jūs vēlētos redzēt. Es personīgi vēlētos vainīgo kaunināšanu un nosaukšanu. Iespējams, ka varbūt nevajadzētu nosaukt, bet ko tad jūs domājat ar pēc situācijas risinājumu? Ja kādā dalību valstī situācija attīstās mums nepatīkami. Tas bija pirmais jautājums. Otrs. Jūs uzdevāt eh, zālē jautājumu, kādā veidā nodrošināt, lai Eiropas Savienībā dalību valstu likumdošana neļautu politiskiem spēkiem vai individuālām personām kontrolēt mēdījus. Ļoti labs jautājums, kā to panākt? Ja mēs vēlamies veicināt ētisku žurnālismu tendences Eiropā, un ja mēs vēlamies redzēt definīciju, ka plašsaziņas līdzekļi vienmēr iestājas pret diskrimināciju un atturās no rasistiskām piezīmēm un tā tālāk, uh, Vai tad mēs šeit vēlamies redzēt jaunu noteikumu izveidi žurnālistiem, savu veidu rīcības kodeksu žurnālistikai? Ja mēs to izgatavosim, ja mēs to sagatavosim, tad žurnālisti var nostāties pretpozīcijās pret šo Eiropas plašsaziņas līdzekļu plurālismu, jo Es nedomāju, ka žurnālisti vēlas, lai mēs viņiem konkrēti pateiktu tekstā, kas tad ir ētisks žurnālisms. Nākamais. Islandes moderno mēdīju likums ir ļoti interesanta ideja, jo Islandē viņi domā, ka tas veicinās ekonomisko atzimšanu un labklājību, un tas ir pareizi. Un ja tas varēs nodrošināt ekonomisko uzplaukumu kopā ar ētisku žurnālismu Islandē, tad arī mums būtu jāpilnas to paraudzīties. Es ceru, ka man izdosies dot savu ieguldījumu šā procesa sakārtošanā. Paldies! Intvalds kundze, jāpaldies, priekšsēdētāji kungs, arī es vēlētos eh, it kā atkārtot to, kas šeit jau izskanēja, vispirmām kārtām apsveikt referentu ar diviem lieliskiem darba dokumentiem. Es uzskatu, ka šīs debats skaidri parāda to, kas notika nesenā laika periodā Ungārijā, bet mēs tiešām, kā jau šeit izskanēja, parlamentā esam diskutējuši par līdzīgiem jautājumiem jau iepriekš. Pirms gadiem, jā, tas arī šeit izskanēja, mēs runājam par mēdīju situāciju Itālijā. Klods Morāles kungs jau pieminēja to, ka visās dalību valstīs ir brīdinājums signāli burtiski pirms pāris, val... pirms pāris dienām. Uh, Manā valstī parādījās informācija par to, ka žurnālistiem īpašie dienesti bija devuši uzmanību Ķīnas olimpiskajās spēlēs, izsakot tādus vai citus pilsoņus. Es uzskatu, ka demokrātiskā sabiedrībā plašsaziņas līdzekļu brīvība ir subsidiaritātes pakļautībā. Vai nu mēs iestājamies par kopienas vērtībām, vai arī nē. Es eh, atbalstu referents ieteikumu izveidot žurnālistikas standārts, tas jau pats par sevi būs ļoti grūts uzdevums, un tomēr es uzskatu, ka šiem standartiem nebūs nekāda jēga, ja mēs nerunāsim arī par instrumentiem, kas šo standartus īstenos dzīvē, ja kādā dalību valstī būs nepatīkama situācija. Tāda pati situācija ir arī Eirozonā. Mums ir standarti fiskālajai disciplīnai, bet nav instrumentu situācijas risināšanai, ja kāda dalība valsts neizpilda šos fiskālos standartus. Tātad par Ungāriju daudz ir runāts. Daudz ir diskutēts par septītā panta aktivēšanu, kas ir pretrunā ar sesto Eh, Eiropas līguma pantu, bet ja mēs runājam par to, kas tad ir demokrātiski standarti, tajā skaitā arī plašsaziņas līdzekļu brīvība, tad ko tad šie ko tad šie panti mums dod. Ja mēs vēlamies redzēt Eiropas likumdošanas instrumentus šajā jomā, pie tam tas, kas attiektos uz visu, pla, visiem plašsaziņas līdzekļiem, ne tikai uz internetu, tad atcerēsimies, ka arvien vairāk plašsaziņas līdzekļu īpašnieku neatrodas konkrētajā valstī. Plašsaziņas līdzekļu šobrīd tik ļoti daudz ir pārobežu režīmā, ka tas pat vairs nav aktuāli. Mērdoka impērija, kura šobrīd ir zem lupas apvienotajā karalistē, arī ir pievērsus ļoti daudz mēdīju uzmanību. Es eh, tiešām uzskatu, ka dalību valstu varas iestādes ir atbildīgas par plašsaziņas līdzekļu brīvību, bet ja dalību valstu iestādes nepilda savus tiešos pienākumus, tad Eiropas uzdevums būtu sakārtot šo situāciju. Tātad, ja mēs zinām, ka dalību valstis eh, piešķirot valsts eh, atbalstu vai arī dažādu sieru šķīriņu uzraudzību. Ja dalību valsts neveic šo funkciju, tad Eiropas Savienība iejauc un es saprotu, kāpēc mēs to nevaram darīt mēdījumā. Tātad, es vēlos redzēt vairāk sakārtotības instrumentu. Tavares kungs un Junga kungs jau runāja par tirgus koncentrēšanos. Es saprotu jūsu bāžas, un tomēr es nedomāju, ka atbild uz jūsu bažām būtu plašsaziņas līdzekļu finansēšana no valsts kases. Protams, ka tirgus koncentrēšanās vai mēdīja koncentrēšanās varbūt nav labākais risinājums, bet neuzskatu, ka arī valsts finansēti un finansēt mēdīju, ir atbilde. Tas, kas notika Ungārijā, tad eh, pamattiesību aģentūras ziņojums par visās dalību valstīs esošo plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tātad šī pamattiesību aģentūra ir pateikusi, ka situācija ir apmierinoša. Un es uzskatu, ka jūsu izteiktā prasība par to, ka situāciju vajadzētu sakārtot, ir apsveicama. Es uzskatu, ka varbūt pamatiesība aģentūrai vajadzētu labāk izpildīt savus uzdevumus demokrātisko standartu uzraudzībā, un es nesaprotu, kāpēc šī pamatiesība aģentūra to jau nevarētu darīt. Bronskungs. Paldies! Plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājums ir samērā pretrunīgs koncepts. Iespējams, ka pat ne pretrunīgs, bet tajā ir iekļauti trīs samērā pretrunīgi jautājumi. Tātad plašsaziņas līdzekļu brīvība, brīvība, kas izskan plašsaziņas līdzekļos un plašsaziņas līdzekļu pieejamības brīvība. Tas nenozīmē, ka monopols un monopolistiski plašsaziņas līdzekļi tiem būtu jābūt eh, atbrīvotiem no valsts vai citas iestādes uzraudzības. Treškārt, es nedomāju, ka plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu būt atbrīvotiem no krimināla tiesāmības, piemēram, situācijās, kad ir veikta vardarbība. Uh, Es uzskatu, ka krimināla likumu vajadzētu izmantot eh, konkrētās situācijās, un, eh, protams, ka plašsaziņas līdzekļu uzdevums ir varbūt darboties pret valdošo kliķi un valdošo viedokli. Un tomēr visspēcīgākajiem plašsaziņas līdzekļiem būtu jābūt brīviem no politiskas iespaidošanas. Un e, šajā situācijā ir tā saucamie plašsaziņas līdzekļi, kas darbojās kā plēsoņas. Un e, iespējams, ka mums vajadzētu runāt par kriminālu atbildību. Kāda ir dezinformācijas loma un kāda ir cilvēku pieejamība adekvātai informācijai? un iespējams, ka vajadzētu izveidot sagatavotu prasību sistēmu. Šiem plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu būt eh, pieejamiem īpaši vēlēšanu situācijā visu viedokļiem. Ir ārkārtīgi daudz rietumu valsts, tā saucamās demokrātiskās valsts, kurās plašsaziņas līdzekļi regulāri atbalsta politisko eliti, vai tā ir brīvība. Uh, Brīvas vēlēšanas vienkārši nav iespējams, ja plašsaziņas līdzekļi dominē priekšvēlēšanu kampaņā. Tiesības vēlēt ir tiesības izteikt savu viedokli, bet ja tiesības tiks sadzirdētam nav izpildīts, tad demokrātija ir tikai par 50%. Pēdējos gadu desmitos internets iegūst ar vien lielāku lomu. Ar visām savām kļūdām un nepilnībām es tomēr vēlētos redzēt interneta brīvību un nevis kontrolētu internetu. Es nedomāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atregulēt dajelko, vai tie būtu plašsaziņas līdzekļi vai internets. Un tomēr šajā jomā iespējams, ka plašsaziņas līdzekļi visvairāk izsaka kritiku pret Eiropas Savienību. Un tagad es eh, došu vārdu vispirmām kārtām Antisevičs kundzei. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es uzskatu, ka plašsaziņas līdzekļu brīvības eh, prasības šeit ir atrunātas. Plašsaziņas līdzekļi tiek lielā mērā kontrolēti no lielu uzņēmumu puses. Pavisam nesen kāds apgalvoja, ka šobrīd plasaziņas līdzekļos dominē lielās korporācijas, kas atspoguļo to viedokli. Daudzos gadījumos šīs lielās kompānijas vertikāli ietekmē it visu. Uh, sākot no sākotnējā, no pirmā ražošanas etapa līdz pat pārdošanai. Daudzos gadījumos plašsaziņas līdzekļi tiek izmantoti savās interesēs. Plašsaziņas līdzekļi tiešām ir ļoti lielas naudas avots. Tāpēc es uzskatu, ka um, īpašumu, kuram pieder plašsaziņas līdzekļi, tam ir jābūt adekvāti atspoguļotam. Es saprotu, ka komisija vēlētos izteikties, un varbūt, ka jūs variet eh, īsi runāt, lai es pēc tam varētu dot vārdu referentei tātad par uzraudzību un datu aizsardzību. Lūdzu, vārds komisija. Es vēlētos eh, izteikt pāris komentārus, jo komisija tika pieminēta šajās diskusijās, un izskatās, ka īpaši viens jautājums šeit parādās atkārtoti. Referenta teica, ka komisija nedara neko, bet vienlaicīgi referenti jau citēja to, ko komisija dara. Tātad e, to, ko komisija ir paveikusi Freiberber grupas e, vārdā un e, Ungārijas situācijā. Un es vēlētos vēlreiz atgādināt, ka komisijas pilnvaras tā izmanto pilnībā, bet um, pamatiesību harta neļauj mums vairāk darīt, kā mēs jau rīkojamies, un hartā 51. pantā tas ir atrunāts. Līdz ar to komisija, protams, ir spiest ievērot subsidiaritātes principu, bet eh, komisija var iejaukties tikai un vienīgi tad, ja dalība valstis kaut ko nepareizi izdara kopienas likuma sakarā. Tas eh, nenozīmē, ka mēs varam eh, kaut ko īstenot ārpus mūtu mūsu pilnvarām vai arī darboties eh, ārpus kopienas likumdošanas. Tas nenozīmē, ka komisija kļūs par savu veidu super uzraudzītāju pamatiesībām. Un otrs, ko vēlētos šeit pieminēt, jau parādās arī šajā dokumentā, un tā ir atsauce uz neatkarīgu regulātoru nepieciešamību. Un šeit parādās varbūt zināma E, plaisa starp to, ka e, šāda situācija rādio ir, bet drukātai presē nē. Un jautājums, kāpēc tas ir atreguna, atregulēts Eiropas likumos un kāpēc vispār to vajadzētu regulēt? Tas parādās ar iekšējā tirgus direktīvā. Mēs runājam par tiesībām brīvi piedāvāt pakalpojumus. Un, protams, ka audiovizuālo pakalpojumu saņemšana arī citā dalību valstī būtu pieejama bez licences pārveidošanas. Un eh, tieši šo te satelīta televīzijas pieejamības dēļ un arī citu jaunāko tehnoloģiju dēļ tas šobrīd ir kļuvis par Eiropas, visai Eiropas fenomēnu un e, situācija šeit ir savādāka drukātajā presē. Piemēram, e, tikpat lielā mērā kā televīzijas vai interneta pieejamība pār robežām drukātai presē tāda nav. E, šā iemesla dēļ tieši visa Eiropas likums netiek uzskatīts par vispiemērojamāko. Nākamais runājot par regulātoru. Ir zināma atšķirība uh, starp tā saucamajiem licencētajiem un nelicencētajiem plašsaziņas līdzekļiem. Jautājums, kāpēc vajadzētu izveidot īpašu režīmu drukātajai presē? Jo tradicionāli daudzās dalību valstīs ir bijis tā, ka ir presē dotas zināmas garantijas, un iemesls, kāpēc ir īpaša regula apraidēji, tas ir tāpēc, ka nepietiek resursu ir nepieciešams sadalīt zemes frekvences, un iemesli tam jau ir drusku savādāki nekā presēji. Piemēram, apraides eh, ziņā ir savādāk noteikumi nekā tie ir drukātas preses gadījumā, un eh, internetam arī situācija ir savādāka, jo prasība ir savādāka. Līdz ar to ja jūs to piemērosiet drukātajai presei, internetam un rādio, tad es nedomāju, ka jūs atrasināsiet tās problēmas, ar kurām mēs sastopamies. Un tagad Federas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es zinu, ka mums vairāk nav daudz laika. Es vēlētos visiem pateikties par, visiem kolēģiem pateikties par viņu ieguldījumu šajās debatēs. Un mums tiešām ir bijusi ļoti konstruktīvas diskusijas. Es varbūt vēlētos vēlreiz atkārtot un skaidri pateikt sekojošo. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības, liku, Eiropas Savienības līmeņa eh, likumdošanas eh, izveidošanu, tad mēs nerunājam par žurnālistu profesijas uh, standartu sakārtošanu. Protams, ka tas ir katras dalību valsts kompetencē vai dalību valsts vēlas izveidot pašregulāciju un nevis izdot likumu. Tas nav tā, ka mēs Eiropas Savienības līmenī kaut ko mēģinam sakārtot. Un tomēr es uzskatu, ka Eiropas Savienības līmenī mums ir jāizdod likums tad, ja tam ir pievienotā vērtība un ja valsts nevar aizsargāt mēdī brīvību. Un tas ir saistīts arī ar šo jautājumu par to, cik lielā mērā plašsaziņas līdzekļi var izmantot uzbrukošu stratēģiju un apvainojošus teikumus. Tātad katrā valstī jau tas ir aptrunāts, katrā valstī darbojās e, tiesu sistēma un, eh, protams, ka Mums ir bijušas uh, diskusijas par to un ir zināmi ierobežojumi, bet mēs to neierakstīsim šeit. Man ir varbūt uh, savas viedoklis par to, bet uh, tas nav šobrīd relevanti. Ir pilnīgi adekvāti uzdot jautājumu, kā piemēram valstīs, kuras šobrīd ir kandidāta valstis, un mēs tām pieprasām mēdīju brīvību. Un pēc tam, kad valsts ir iestājusies Eiropas Savienībā, mēs vairāk šādu brīvību nepieprasam. Es tiešām uzskatu, ka šajā ziņojumā mums tiešām ir izdevies skaidri pateikt, ka EP vēlas redzēt lai pamatiesība aģentūra uzraudzītu šos jautājumus. Tātad, paldies Vēbers kundzei. Es vēlētos tikai atgādināt, ka mēs esam 25 minūtes nokavējušies, un eh, mums ir kopīga sēda ar FEM komiteju pirms mēs beidzam pusvienos. Tātad, vairāk nekavējamies ne sekundi, un tagad es eh, vēlētos eh, dot vārdu Eiropas data aizsardzības uzraudzītājam Pēteram Hustingsam un viņa vietniekam Butarellī kungam, lai mūs iepazīstinātu ar 11. gada ziņojumu. Un tagad dod vārdu Hastings kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ir daudz gadījumi, kad Liba komiteja pēdējā laikā ir sadarbojusies ar mūsu institūciju. Un es esmu ārkārtīgi gandarīts ar to, kā šie kontakti ir attīstījušies. Bet tagad es esmu ieradies, lai prezentētu ikgadējo ziņojumu, un es gribētu koncentrēties uz uh, galvenajām vadlīnijām. Es gribētu sacīt, ka mēs esam uh, redzējuši ļoti būtiskus centienus izstrādāt efektīvu un uh, konsekventu datu aizsardzību dažādās jomās, un mēs esam redzējuši, ka ir uh, ļoti būtiski rezultāti sasniegti. Uzraudzībā efektīva aizsardzība pirmkārt nozīmē nodrošināt to, ka tas uh, praksē tiek īstenots no Eiropas Savienības institūciju un iestāžu puses. Lai tas varētu notikt, mums ir uh, ticis pagājušā gada laikā īstenots tāds ļoti būtisks eh, pasākums, lai savāktu, rād, apkopot rādītājus eh, attiecībā uz datu aizsardzības mehānismu. Un rezultāti ir tādi, ka kopējā jaunā īstenošanas politika, kur mēs iesākām gadu pirms tam, uh, liecina, ka lielākā daļa institūciju un iestāžu ir panākušas labu progresu, bet, protams, ir arī tādas, kurām būtu vēl kas darāms. Un balstoties uz šo te salīdzinošo pārbaudi un um, apkopotiem rādītājiem, mēs šogad esam veikuši vairākas vizītes uz atsevišķām iestādēm un institūcijām, lai raudzītos, ka tie panāk citus. Konsultāciju jomā, un te mēs tiekamies visbiežāk, mēs redzam rekordlielu skaitli, proti 24 atzinumus par ļoti plašu tēmu loku. Ne visi šie jautājumi ir saistīti ar Libe komitejas darbu, bet mēs paplašinām datu aizsardzības uh, nozīmes aptvērumu dažādās jomās. Kas attiec uz Libe komiteju, tas ir Stokholmas programmas īstenošana. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpā mēs redzam, ka ir ļoti būtisks darbs panākts tālāka digitālā darba kārtība, kas ir Eiropas 2020 uh, stratēģijas pamatā. Te arī daudz kas ir panākts. Vēl mūsu darba kārtībā ir uh, sekot līdzi finanšu krīzes attīstībai, un daži no šīm te likumdošanas uh, jomām ir uh, ļoti cieši saistīta ar datu aizsardzību. Mēs arī esam novērojuši, ka ļoti labi attīstās sadarbība ar nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, piemēram, 29. iestādi, tāpat arī robeža aizsardzības pārvaldes jomā un citos jautājumos. Nu, mēs arī sadarbojamies ar vairākām kopējām uzraudzības iestādēm Eiropola, Eirojust, Schengen, un e, visticamāk, ka tuvāko gadu laikā būs arī kaut kādas izmaiņas, kurās jūs spēlēsiet nozīmīgu lomu. Giovanni Buturelli jums sniegs detalizētāku informāciju un pastāstīs arī par to, kas ir gaidām šogad un uh, tur tālākā nākotnē. Es gribētu šobrīd uh, parunāt par to, kas ir šobrīd pats būtiskākais mūsu darba kārtībā, proti datu aizsardzības pārskata. Uh, juridiskais eh, ietvars. Jūs zinat, ka pakotni šobrīd ir uz galda, jūs esat ierosinājuši savus referents un darbi turpinās. Man ir tāds sajūta, ka kopumā par ierosināto regulējumu, un par to runāšu galvenokārt, ir uzņemti pozitīvi, bet ir arī zināmas bāžas. Runājot par priekšlikumu detaļām, mēs nedrīkstētu aizmirst faktu, ka uh, Regula, kā tā pašais ir ierosināta, ir milzīgs solis uz priekšu, lai panāktu efektīvāku un konsekventāku datu aizsardzību, un tāpēc mums būtu jāstrādā pie vispārīgas datu aizsardzības, spēcīgas datu aizsardzības un jāpanāk to līdz mm, vismaz 2014. gadam. Padomē šķiet, ka diskusijās galvenokārt koncentrējas uz uh, privātā sektora datu aizsardzību, un es zinu, ka jūs arī par to runājat. Es gribētu brīdināt, nenodalīt uh, iero, ierosināto regulu. Es domāju, ka var atrast risinājums, lai uh, dalību valstu bāžas eh, mazinātu ierosinātās regulas ietvaros. Mēs esam jau par to runājuši. No nozars puses izskan komentāri, ka varbūt, ka ir nedaudz jāpārdomā detaļas, lai nodrošinātu, ka pārēj pretī pārskata atbildībai un lielākai atbildībai, kas ir nepieciešama, noved būtībā pie birokrātijas samazināšanas un labāka rezultāta praksē. Uh, un dažu specifisku tiesību īstenošana ir jānodrošina labāk. Tāpat mēs arī domājam, ka varbūt komisijas iespējas pieņemt eh, deleģētos un īstenošanas aktus varētu tik samazināts. Mums nevajadzētu tajā pašā laikā arī aizmirst to, ka īstenošanas noteikumu izstrādi ir daļa no fleksibilitātes, kas ir nepieciešama. Tā kā te ir jāatrod tāds labs līdzsvars. Un visbeidzot, mēs saņemam signāls, ka vairākas dalība valsts nevēlas apspriest uh, ne, uh, direktīvas, tiesības argājošās uh, direktīvas uh, procesu. Un mums ir žēl, ka šis vienīgais pozitīvais elements, uh, direktīvā varētu novest pie strupceļa, un es ļoti ceru, ka parlaments savā koplē, koplēmēja statusā varēs palīdzēt ietekmēt situāciju pozitīvā garā. Lielas paldies jums par atbalstu, it īpaši attiecībā uz budžeta un resursu jautājumu. Mēs šobrīd atrodamies pēdējā posmā, lai attīstītu uh, BDS un uh, gatavojamies spērt tālākus soļus, un tad būsim panākuši pilnu kapacitāti. Liels paldies par jūsu nemitīgo atbalstu. Attīstot un nodrošinot konsekventu un efektīvu aizsardzību. Paldies jums par uh, sadarbību. Paldies, un Giovanni turpinās. Uh, Paldies Haskins kungam un tagad Butarelī kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu ziņojums un, un uh, kopsavilkums, tas ir pieejams vairāk visā, daudz, visās valodās, un tur ir runa par uh, mūsu darbību un uh, mūsu trešo gadu īstenojot mandātu. Astotajā nodaļā ir runāts par galvenajiem mērķiem 2012. gadam, un jūs redzēsiet, ka attiecībā uz uzraudzību mēs turpināsim investēt laiku un resurs, resursus apziņas celšanas pasākumiem Eiropas Savienības iestādēm un institūcijām, tāpat arī datu aizsardzībai. Pagājušajā gadā še, šie pasākumi bija kā tāds tematiskās uh, vadlīnijas attiecībā uz uh, darbinieku novērtēšanu, tāpat tika īstenot dažādi semināri par datu aizsardzību. U, pagājušajā gadā datu aizsardzības uh, darbinieku skaits sasniedz 54 cilvēkus. 2012. gadā mēs turpināsim īstenot pasākumu, papildinot uh, pasākumu attiecībā uz DPO statusu. Tad vēl pagājušajā gadā mēs eh, veicām tādu kā inventarizācijas eh, pasākumu, lai eh, izvērtētu datu aizsardzības mehānismu. 11. gadā tika izstrādāts arī pārskats institūcijas kas īsteno regulu, ir panākušas progresu, un tāpat ir arī norādīts uz problēmām, kas joprojām ir. Mēs arī turpināsim ar eksposta paziņojumiem vai no attiecībā uz standartu un administratīvajām procedūrām vai uz uh, pārstrādes op uz, uz datu apstrādes operācijām. Uh, ir eh, sasniegts otrais augstākais rādītājs, un šis palielinājums ir lielākoties pateicoties tam, ka mm, ir veiktas inspekcijas uz vietām attiecībā uz tematisko vadlīniju īstenošanu. Mēs arī turpināsim nākotnē mm, pievērst uzmanību tam, kā tiek īstenots mūsu rekomendācijas. Inspekcijas joprojām būs jūs nozīmīgs mūsu darba devums. Pagājušajā gadā mēs īstenu, veicām četras inspekcijas, tāpat bija drošības audits attiecībā uz visu sistēmu. Skaitļi mūs ir, ir ļoti iespaidīgi. 71 atzinums pirms pārbaudēm, 7 sūdzības saņēmtas, 34 konsultācijas par administratīviem pasākumiem un vadlīnijas. Uzraudzība ir eh, viena, viens no mūsu iestādes galvenajiem uzdevumiem. Konsultāciju laikā tik runāts par tehnoloģisko attīstību, tīpaši attiecībā uz internetu, un uh, 2012. gadā mēs arī domāsim, kā šo jomu attīstīt. Runājot par pāreiropas eh, ietvaru elektroniskās eh, autentifikācijas un eh, e-parakstu jomā, interneta monitoringa jomā, saskaņā ar mūsu atzinumiem, arī ir panākts progress. Runājot par drošības un tiesiskumu tēlu, protams, mēs esam viena no galvenajām politikas jomām, kas ar to nodarbojas, un mēs turpināsim arī savu darbu nākotnē. Un cieši sekosim, kā norisinās sarunas ar trešajām valstīm par datu aizsardzību. Tāpat mūsu uzdevums ir pētīt jauns priekšlikums, kas attiecas arī uz finanšu tirgiem un to dalībniekiem. Stings kungs jau atsaucās uz sadarbību Mēs esam apmierināti ar to, ka palielinās sadarbība ar citām uzraudzības iestādēm, un es domāju, ka mēs varēsim uzlabot mūsu organizācijas darba efektivitāti. Pagājušajā gadā mēs piedalījāmies 20, 29. pānta darba grupā, un uh, runājām gan par robežām, gan uh, ceļošanu, gan uh, tiesības argājošiem jautājumiem. Mēs eh, turpināsim sniegt arī datu aizsardzības iestādēm un arī eh, muitas informācijas sistēmai informāciju, arī sekretariātam attiecībā uz vīzu informācijas sistēmu. Mums jau ir notikusi pirmā viedokļu apmaiņa, tas bija kā daļa Jurodoku uzra uzraudzības ietvaros. Tas bija lielisks vingrinājums. Jūs redzēsiet arī ļoti daudz informācijas par starptautisko sadarbību. Īsumā gribēju pateikt par sekretariāta reorganizāciju. Mēs esam pieņēmuši darbā 14 jaunus kolēģus un mēs izlēmām arī uzsākt strateģisko uh, pārskatu tad par visām mūsu aktivitātēm 2011. gadā. Mūsu rezultāti šajā gadā ir lielisks. Paldies par uzmanību. Jā, man ir tāds īsts saraksts, un es arī slēdzu to, lai mēs varētu saulēcīgi uzsākt mūsu nākamo darba kārtības punktu. Sofija Intvelte būs pirmā runātāja. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties e DPS, paldies par lielisko prezentāciju un izklāstu par padarītu. Man ir divi ātri un īsi jautājumi. Pirmais ir par to, kāda ietekme ir jūsu rekomendācijām un jūsu atzinumiem. Es jau šodien citā diskusijā piedalījos un teicu līdzīgu komentāru. Jūsu birojs ir izveidots ar īpašu nolūku sniegt Eiropas Savienības institūcijām nepieciešamās zināšanas. Un man ir tāda sajūta, ka, lai gan Eiropas parlaments labi izmanto jūsu atzinumus, tomēr padome un komisija nomet tos nos no galda, tad, kad jūsu atzinumi neatbilst viņu mērķiem. Un mans jautājums ir par to, vai jūs tam piekrītat. Vai jūs esat nobežījušies par tādu attieksmi un kā mēs varētu uzlabot to? Otrkārt, jūsu komentāri par direktīvu. Es piekrītu jums. Es arī vaicāju Dārijas prezidentūras pārstāvjiem par stāvokli šajā jomā. Padomē, sākotnē viņš man atbildēja, ka uh, bija diezgan labs progress, bet tad, kad es atkārtoju savu jautājumu, tad viņš vairs nebija tik pārliecināts, un es saņēmu informāciju no padomas, ka viņiem šī direktīva vispār nav vajadzīga, ka ietvara lēmums ir pilnīgi pietiekams viņiem. Varbūt tas ir atkal dēļ, dēļ tiem iemesliem, par kuriem jūs jau stāstījāt. Interesanti, kā mēs virzīsim šo jautājumu un ko EDPS, un ko 29 grupa grasās darīt, jo, ja tas viss stāv tikai uz vienas kājas, tad šeit galīgi nav nekāda līdzsvara. Ja mēs runāsim par trešo pīlāru, te būs ļoti daudz, daudz priekšlikumu, kā mēs risināsim PNR jautājumu, ja nav pietiekami daudz datu aizsardzības sistēmas elementu. Zībeles kundze tagad runās. Paldies, priekšsēdētāji! saka Sīpēls kundze. Datu aizsardzības uzrauga loma nemaz nav tik vienkārša. Mums jāņem vērā dažādas struktūras, dažādas iestādes dalībvalstīs, un tāpēc es uzskatu, ka mums ir svarīgi rīkot šādas pārskatu sanāksmes. Es varu paturpināšu to, ko teica Sofija Intfelde, kāda mm, līmenī ir ietekmējis jūsu darbs jauno datu aizsardzības regulu. Tur ir dažādi jauni aspekti, kā tas tiek organizēts dalībvalstīs un citur, kas šajā sektorā strādā darbojošo šajā jomā. Ir diezgan liela neizpratne par to, kā tas attieksies uz ES institūcijām, aģentūrām. Kāds ir jūsu domas par šo jautājumu, kā jūs varētu pamatot šo situāciju? Mēs zinām, ka ir deleģētie akti un mums vēl vajadzēs runāt par šo jautājumu. Mēs pieņemam regulu, bet mēs īsti nezinām, kas būs gala beigās. Mums vajadzētu precizēt visu šo lietu par deleģētajiem aktiem. Ko mēs varam darīt? Vai šeit būs tikai tehniski pielāgojumi, vai atkal kaut kas cits? Un vēl būtu interesanti dzirdēt no jums pāris vārdus par datu aizsardzību policijas un tieslietu jomā, jo tur ir ļoti delikāti, ļoti jutīgi dati, Un interesanti, kāda ir jūsu pieredze strādājot ar šādiem datiem. Jo šeit ir arī pārobežu datu pārneses konteksts. Un visbeidzot, domājot par nākotni un par to, kā izskatīsies datu aizsardzība nākotnē, ja mēs lasām regulu un arī ņemam vērā delegētos aktus, vai mums vajadzētu ļaut dalībvalstīm rīkoties brīvāk? Vai nevajadzētu ņemt vērā arī kaut kādas tehniskas pielāgojumas datu aizsardzības jomā, jo e, visi šie jautājumi būs ļoti svarīgi, tīpaši nākotne. Tālāk, Albrehta kungs, paldies priekšsēdētāji, un paldies par šo ziņojumu. Man ir divi jautājumi. Vispirms par datu aizsardzības regulu attiecībā uz ES institūcijām, kas neietilps šīs regulas aptvērumā vai darbības jomā. Mēs strādājam pie šī jautājuma, un tāpēc būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli, cik jūsuprāt varētu iekļaut, cik tālu to varētu iekļaut darbības jomā. Un vēl cits jautājums par regulu kontakts ar nacionāliem datu aizsardzības uzraugiem, ņemot vērā arī dalību valstu pausto viedokli padomē, arī vēlēšanos pieņemt direktīvu šai ziņā. Rodas jautājums, kā mēs varētu pārnest Eiropas pievienoto vērtību, kas izrietētu no harmonizētas datu aizsardzības schēmas visas Eiropas mērogā, kā tas darbotos, vai jums ir kaut kādi plāni vai idejas. Uh, ka mēs varētu iet šajā virzienā, ko jūs domājat, kā Eiropas datu aizsardzības uzraugs, jo te ir milzīga pievienotā vērtība, ja būtu mums harmonizēti standarti. Bet dažreiz nacionālās iestādes datu uzraudzības jomā, kas strādā, nevienmēr viņi domā tāpat. Un vēl datu uzglabāšanas, saglabāšanas direktīva. Vai šobrīd tiek veikts izvērtējums, kā notiek datus uzglabāšanas direktīvas darbība. Vai jūs varētu kaut ko pasakīt par komisijas plāniem sakarā ar šīs direktīvas pārskatīšanu? Romē Delopes kundze tālāk. Paldies! Man ir divi jautājumi jums, kungs. Pirmais jautājums. Varbūt īsti nesaskan ar jūsu mandātu. Tad es pagaidīšu vienu minūti, ka, jo es redzu, ka jūs neesat uzlicis austiņas, tad jūs laikam nesapratīsiet manu jautājumu. Es atvainojos. Man tomēr ir jārunā spāņu valodā. Vai jūs tagad dzirdat mani? vaicā Romero Lopes kundze. Man ir jums jautājums. Par datiem, kas tiek dzēsti un aizmirsti. Tas ir saistīts ar uh, dalību valstu tiesībām pēdiņās aizmirst par kādiem datiem. Tas ir saistīts ar sūdzībām, kas ir Spānijā iesniegtas uh, pret kompāniju, ko mēs izmantojam katru gadu, katru dienu tas ir uh, Google, tas ir, es arī to izmantoju ļoti bieži, un šeit ir šās problēmas ar Google uzņēmumu. Mēs redzam šeit arī noteikts tiesvedības jo šis uzņēmums apgalvo, ka ļoti bieži viņi saņem kaut kāds rīkojums no tiesas iestādēm par to, ka noteikti dati būtu jādzēš ārā, jāņem ārā no sistēmas. Kā ir ar kompetenču sadalīšanu? Varbūt nākotnē datu aizsardzības uzraugam vai nevajadzētu padomāt par to, kā centralizēt šādas jautājumus un varbūt, ka vajadzētu kaut kādu kopīgu direktīvu vai regulējumu, jo jūsu loma šodien ir diezgan ierobežota. Jūs strādājat tikai ar institūcijām, bet kā ir ar aģentūrām, aģent, piemēram, patvēruma aģentūra mm, neuzglabā datus, attiecīgi, lai, sag, lai izmantot to priekšlikumu sagatavošanā. Uh, Vai jums nešķiet, izsakot, ka datu uzrauga loma būtu jāpaplašina tuvākajā nākotnē, lai būtu iespējams iesniegt priekšlikumus kaut ko grozīt, vai arī priekšlikums vispār, lai datu aizsardzības uzraugs varētu iesniegt? Otrs jautājums ir par PNR. Hastingsa kungs, ja jūs lasīsiet PNR pielikumu, Tas ir pielikums, kur ir runa par privāto datu aizsardzību, arī par informāciju, ko aviosabiedrībām būtu jāsniedz Amerikas Savienotajām valstīm. Vai šie dati ir sensitīvi, vai tie ir tie dati, kas attiecas uz privāto datu aizsardzību? Tālāk nākamā runātāja Ernsta kundze, paldies. Es gribētu pateikties jums un arī visiem jūsu kolēģiem. Paldies par šo ziņojumu. Jūs veicat ļoti svarīgu darbu. Vispirms par datu aizsardzības paketi, par tās piemērošanas lomu un jautājums par Eiropas Savienības institūcijām un darbības jomu. Tā ir ļoti sarežģīta joma. Ir aģentūras Frontex, Eiropol. Tas viss pastiprina šo problēmu. Aģentūras nav darbības jomā, tās ir ārā. Mēs saprotam, ka tas nav ietverts. Ir kaut kādi arī citi risinājumi, kas tiek piedāvāti, bet arī tie man neapmierina. Vēl viena lieta, kas man neapmierina, ir direktīva kas tiek vilkta uz dažādām pusēm. Viena puse ir parlaments, un tad padom vēl uz otru pusi, un tas neko neuzlabo, tikai atstāja tādas tukšās vietas. Un paraugoties uz esošo situāciju, ir ļoti daudz pamats, mm, pamata bažām. Un par paketi jūs teicāt kaut ko par prioritārām aktivitātēm līdz 2012. gadiem. Jūs teicāt, ka ir resursi, lai sagatavotu vadlīnijas darbojoties ar ES institūcijām. Kas tās par vadlīnijām? Man būtu interesanti dzirdēt, kādas vadlīnijas sadarbībā ar ES institūcijām tās, tās būs. Un par datu saglabāšanu vai turēšanu jūs teicāt, ka jūs gribat grozīt kaut ko, uzraudzīt. Arī interesanti, kādā veidā jūs to grasties darīt. Un pēdējais jautājums ir par datu aizsardzības līgumu noslēgšanu ar trešajām valstīm. Kādas problēmas jūs, jūs prāt, šeit saskatat? Uh, Hastingsa kungs, es saprotu, ka jums ir maz laika un ļoti daudz ja ir jautājumu. Varbūt piecās minūtēs atbildēsiet. Jā, es izteikšos ļoti īsi, mēģināšu izvēlēties, uz ko atbildēt. Data aizsardzības uz uzrauga uzdevumi ir fokusēti uz Eiropas institūcijām, bet ir iespēja arī konsultēties ar mūsu iestādi, un šeit ir plašāka ietekme no mūsu puses iespējama. Mēs varam ietekmēt likumdošanu pat tad, kad tiek izrunāta likumdošana nacionālā līmenī. Mēs strādājam kopā ar um, valstu pārstāvjiem. Te ir tāda tā kā um, mīkstā, neformālā koordinācija tātad ar nacionāliem kolēģiem un, un tādā veidā mēs ietekmējam. Atzinumu ietekme. Ja mēs veicam uzraudzības funkciju, tad mums ir īstenošanas pilnvaras, kuras mēs izmantojam. Ja tā ir likumdošanas darba joma, tad ir savādāk. Uh, Bet eh, mums ir īpaša metodoloģija, kas mums ļauj sākotnēji, eh, tad, kad tiek domāts eh, par kādu likumdošanas aktu, tad mēs varam ietekmēt, mm, komisija ar mums konsultējas domu, domāšanas iz, apdomas fāzē, viņi ņem vērā mūsu komentārus. Tas, ko jūs dzirdat mūsu, vai lasat mūsu formālajos atzinumos, tas ir kaut kāds trešais vai ceturtais līmenis kur mēs strādājam tālāk, un tālākā kontrole ir, ir kaut kas, ko mēs darām sistemātiski, un šeit parlamenta loma ir ļoti svarīga, un es piekrītu, ka padome atpaliek, un mēs pie tā strādājam. Un strateģiskā pārskatā mēs runāsim par sistemātisku uzraudzību. Tālāk par direktīvu par datu aizsardzību. Šeit tik uzdot vairāk jautājumu Padome nav īpaši griboša, bet teikšu atklāti. Padome turās pie 2008. gada ietveru lēmumu. Bet šim lēmumam ir ļoti ierobežota ilgspēja. To noteikti vajadzēs aizvietot ar kaut ko citu, kas būs stingrāks. Viss šie iemesli, ko jūs šeit pieminējāt, ir tam pamatojums. Uh, Un tas ir viņu pašu rokās. Ja parlaments izmanto savu līdzlemšanas pildvaru, tad tas būtu ļoti labs atbalsts un labs sākums. Daži, daudzi no jums atsaucās uz es institūciju statusu pārskatā. Mums ir visi iemesli ticēt, ka te būs jautājums par par fāzēm, par pakāpēm. Esošais priekšlikums ir tehnisks, un tāda atbildes arī saņēmu, ka turpinās darbs. Regula 45 2001 tiek pārskatīta, ir process, un ir dažādas variācijas, kā tālāk rīkoties. Varētu kopējā regulā ietvert papildinājumu, vai arī varētu būt atsevišķi dokuments, kā, kas radīsies pārskata Uh, rezultātā, ja kurā gadījumā 2015. gadā mums šai pakotnē ir jābūt sakārtotai pilnībā. Es atbalstu Sibels kundz teikto, es uzskatu, ka deliģēto aktu jautājums saskan ar mūsu ideoloģiju šai ziņā, kaut kādi šie akti ir nepieciešami. Uh, un mēs arī nacionālajiem kolēģiem strādājam pie standartu izstrādāšanas. Datu glabāšanas direktīva. Tas ir tieši piemērs, kur mūsu darbība ir bijusi ļoti efektīva. Mēs esam jautājuši, pieprasījuši eh, robustu izvērtēšanu. Tas ir tāds kā atklāsmes, kā patiesības brīdis, un mēs arī gaidam priekšlikumu Un es, jo, ja šis priekšlikums tā tad būs, tad priekšlikums būs daudz labāks kā eksistējušajā direktīva, un atkal jūsu uzdevums ir izdarīt spiedienu, mēs dosim savu ieguldījumu. Par e, Google. Google. Mēs sekojam šai situācijai. Man ļoti gribētos arī iesaistīties un uzstāties kopienu tiesā, Eiropas kopienu tiesā. Uh, Eh, tieši runājot par to Spānijas lietu, bet droši vien Eiropas komitejas negribēs atļaut man piedalīties tur. Bet eh, pagaidām es domāju, kā organizēt šīs tiesības svītrot eh, ārā kaut ko no satura, un arī tiesības aizmirst ir daļa no šī konteksta. Eiropas Savienības PNR jautājumā atzīšos, ka mēs izmantosim tos pašus standartus, eh, ko mēs izmantojam vienmēr, un tad tas ir arī saistīts ar jautājumu, vai šī sistēma vispār ir nepieciešama. Tad, ņemot vērā man doto laiku, vairāk es arī neko neteikšu. Trīs sekundes vēl tiek dota šai sarunai. Uh, Es atvainojos, ka mēs esam aizkavējuši mūsu kopējo uh, sēdē ar FAM komiteju. Vēl trīs sekundes. Uh, atbildēšu Intveldes kundzei, bet uzrauks saka, ka ir, ir arī labi rezultāti strādājot ar dažādām regulām, finanšu ziņā ir pozitīvi rezultāti. Un runājot par vadlīnijām 2012. gadam, cilvēka resursi ir galvenais elements, bet varbūt ir vēl tādas interesantas jomas, kā piemēram e-uzraudzība, e-monitorings. E Un vēl ir 17. pants regulas projektā, par to jau mēs komentējām savā atzinumā. Mēs arī esam pauduši nepieciešamību dzirdēt paskaidrojumu par 17. pantu. Paldies jums abiem, Hastings kungam un Butarelī kungam. Paldies jums visiem, un mēs atvainojamies par šo steigu, bet mēs gatavojamies pārēt pie nākamā darba kārtības punkta. Apoloģējas for the minutes of delay, but that's the way it is. We... Es atvainojos par kavēšanos, bet mums ir ārkārtīgi noslogota darba kārtība. And we welcome Mr. Gustafsson. Gustafsson kungu lūdzam. How are you? We welcome Mr. Mikael Gustafsson and the members of the FEM committee who Sveicu Gustafsson kungu un FEM komitejas eh, deputātus, kas ierodas eh, zālē, lai mēs izskatītu šī rīta sanāksmes pēdējo darba kārtību punktu. Protams, sveicam mūsu vidu arī Mirja Vasiljadu kundzi, Eiropas koordinātori cīņā pret eh, cilvēku tirdzniecību. You... Mēs dzirdēsim viņas prezentāciju, un ja jūs vēlaties to visu noklausīties, lūdzu, nāciet iekšā. Gustafsson kungs, lūdzu. Paldies! Es esmu koordinators, un es domāju, ka tas, ka jūs esat ieradusies šeit, tad tas tikai liecina, ka ir panākti panākts progress attiecībā uz uh, jūsu dosjē. Paldies arī līdzpriekšsēdētājiem Akilara kungam. Mums ir bijis lielisks sadarbības starp FAM un Lībi komiteja pie šī ļoti būtiskā jautājuma, un uh, nav jau nevienam pārsteigums, ka FAM komiteja ir īpaši uh, smagi strādājusi, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecības uh, jautājumu. Es gribētu arī atgādināt, ka FEM komiteja cer tuvākajā nākotnī redzēt konkrētu komisijas priekšlikumu attiecībā uz uh, cīņu pret uh, vardarbību ģimenē pret sievietēm. Uh, Un mēs esam ļoti ieinteresēti šajā jautājumā, ar lielu interesi arī noklausīšos Vasilāti kundzes teikto. Es esmu zviedrs, un es domāju, ka mums ir ļoti labs likumdoša, laba likumdošana Zviedrijā, kur ir uh, spērt soļi pret dažādiem ar dzimumu saistītiem aizspriedumiem, un mēs zinām, ka ja mēs vēlamies atrisināt šo cilvēku tirdzniecības jautājumu, tad mums ir jāpēta pieprasījuma puse. Mēs nevaram skatīties tikai uz piedāvājumu pusi, bet šī, te, šis pieprasījums ir ļoti būtisks jautājums, un tāpēc es esmu ļoti ieinteresēts um, dzirdēt, vai ir kaut kādi priekšlikumi vai idejas par to, kā mums būtu jādomā tieši par šo pieprasījumu pusi. Liels paldies! Paldies priekšsēdētājiem Gustavson kungam un FEM komitejas deputātiem. Un tagad uzklausīsim Vasilī Adu kundzes prezentāciju. Tātad viņa ir Eiropas Savienības koordinatora cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos. Un uh, viņas uzdevums ir cīnīties pret vienu no satraucošākajiem fenomeniem pasaulē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies abām Eiropas parlamentu komitejām, paldies par izrādīto milzīgo interesi cīnoties pret um, cilvēku tirdzniecību. Es domāju, ka ir pierādījies, ka tad, kad ir politiskā griba un reāli saistības, tad kaut ko var izkustināt no vietas. Progress ir panākts, un es jums pastāstīšu par progresu, ko ir izdevies panākt 6-7 gadu uh, mēnešu laikā, kopš septembra, kad es pēdējo reizi viesoju šajā parlamentā, un es gribētu arī nedaudz pastāstīt, ko es esmu izdarījusi, cenšoties panākt lielāku konsekvenci un koordināciju šajā darbā. Protams, es koncentrēšos uz stratēģiju, kas tika pieņemta vakardien. Uh, Vispirms es gribētu jums atgādināt, ka tas, par ko mēs šodien šeit runājam, te ir runa par vergiem, par mūsdienu verdzības formām. Līdz ar to mēs risinam vienu no būtiskākajām uh, cilvēktiesību problēmām, ja ne pašsvarīgāko cilvēktiesību problēmu. Startautiskās darba organizācijas uh, dati no jūnija kas ir publicēta jūnijā par periodu no 2002. līdz 2011. gadam, liecina, ka piespiedu darba, tā skaitā seksuālās paverdzināšanas upuru skaits ir 20,9 miljoni visā pasaulē. Un apmēram pusi no tiem ir bērni. Šie skaitļi ceļas formas, šīs pavērtināšanas formas arī kļūst aizvien plašāks. Tātad seksuālā eksploatācija, piespiedu darbs, piespiedu um, ubagošana, orgānu tirdzniecība, tātad nolaupīšana, lai, lai, lai šiem cilvēkiem atņemtu orgānus un tā tālāk. Pēdējā pusotra gada laikā līdz ar jaunās Eiropas Savienības direktīvas spēkā stāšanos un uh, tā postaņa izveidu, par ko es atbildu, es domāju, ka mēs esam kopīgiem spēkiem panākuši lielu progresu. Stratēģija tika pieņemta vakardien. Stratēģijā centrā ir upurs cietušais. Ir ļoti liels fokus uz cilvēku tiesībām. Tur ir dzimum, ar dzimumu saistīts jautājums, ir piecas prioritārās jomas, lai atspoguļotu nepieciešamību pēc tādas konsekventākas pieejas. Pirmkārt, uh, preventīvie pasākumi vai novēršana, tā, tā skaitā pieprasījuma samazināšana, otrkārt eh, palīdzība un identif upuri identificēšana, tālāk eh, koordinācijas un sadarbības uzlabošana, kā arī eh, konsekvences politikas palielināšana un visbeidzot zināšana un labāks reaģēšanas uh, iespēju stiprināšana. Tā ir piecu gadu stratēģija, un šī stratēģija ir izstrādāta pēc ļoti plašām konsultācijām, kurās bija iesaistīts plaši interesēto loku, sākot ar nevalstiskām organizācijām, beidzot ar dalību valstīm un uh, valstu organizācijām. Es gribētu sacīt, ka mēs konsultējāmies arī ar uh, upuriem, ar cietušajiem attiecībā par to, kas viņuprāt būtu darāms. Un viens no piemēriem, kas eh, šīs konsultācijas rezultātā ir eh, tas, ka tika izveidot skaidra lietotājiem draudzīga informācija par to, kādas tiesības Eiropas Savienība garantē cietušajiem, lai dalībvalsts tātad varētu šo te informāciju attiecīgi piemērot un izdalīt. Es gribētu arī uzsvērt, ka šīs stratēģijas rezultātā ir iesaistīti ko, vairāk komisijas dienesta, ģenerāla direktorāti un astoņas Eiropas Savienības aģentūras, piemēram, attīstības ģenerāla ģener, direktorāts, pētniecības ģenerāla direktorāts, Eiropas ārējās rīcības dienests un citi. Un viņi visi sniedz gan savus resursus, gan strādās pie šīs stratēģijas īstenošanas tuvāko piecu gadu laikā. Es apzinos, ka mums trūkst laika. Viena no lietām, kam pievērš stratēģija, ir partnerības. Partnerības ar privātajām pusēm, ar nevalstiskajām organizācijām un, protams, ieinteresētajām pusēm, kas eh, kontaktējas ar upuriem cietušajiem. Ko mēs ierosinam? Uh, Mēs ierosinām, lai šī, kaut ko tādu, ko šī parlamenta deputāta man lūdz bērnu, proti izstrādāt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un pakalpojumu sniedzēju organizācijas eh, dalībvalstīs un eh, atsevišķās citās valstīs. Uh, Daudzi interesētie pagājušajā gadā šajā parlamentā man jautāja, kā mēs sadarbosimies ar privāto sektoru. Arī tas ir iestrādāts stratēģijā un ir pasākums, lai atbalstītu Eiropas uzņēmē koalīciju pret cilvēku tirdzniecību, kas ir paredzēta līdz, līdz 2014. gadam. Jūs uzdevāt daudz jautājumus par datu apkopošanu, kas ir visgrūtākais pasākums. Visnesenākais pasākums stratēģijas ietvaros par datu vākšanu un es gribētu pastāstīt, ka pirmā pilota fāze sākās 2011. gada septembrī, un tajā ir iekļaut dati par um, upuriem, policijas izmeklēšanu, tiesvedību, apsūdzībām, un tur ir um, izdalīt gan tādi jautājumi kā vecums, dzimums un tā tālāk. Un uh, Provizoriskie rezultāti jau arī ir iekļaut šajā stratēģijā. 75% no reģistrētajiem upuriem tika um, nolaupīties seksuālai paverdzināšanai dalību valstīs. Pārējie tātad piespiedu darbam 14% 2010. gadā, tālāk 1% piespiedu nodarbināšanai uh, kā kalpiem tā, un citās jomās. Uh, no 2008. līdz 2010. gadam ir pieaudzis to cilvēku uz 79% ir pieaudzis um, pārdoto meiteņu īpatsvars salīdzinājumā ar 70% iepriekšējos gados. Stratēģijā ir domāts arī, ir runāts arī par internetu lomu un ir paredzēts atbalstīt projektus uh, kuros eh, ceļ eh, informēt, cilvēku informētību par to, kā tiek eh, vērvēti šie cilvēki, kā viņi nonāk paverdzinātāju rokās. Eiropolā pēdējā riska novērtējumā par organizēto noziedzību ir norādīts, ka internetā ļoti bieži tiek vērvēt cilvēku pieprasījums attiecībā uz seksuālo eksploatāciju. Uh, ir šis jautājums ir izcināts stratēģijā un septītās zinātnes, pētniec, zinātnes ietvaru programmas ietvaros tiek veikts pētījums, lai skatītu tieši šo te pieprasījumu jautājumu. Tiek pētīt, šajā kontekstā tiks skatīt arī uh, pieprasījumu pusi no tieši e, dzīmuma aspektu viedokļa un attiecībā uz dalību valstīm. Es izlaidīšu daļu no tā, ko gribēju sacīt, bet e, gribētu teikt, ka viena no lietām, ko esmu centusies panākt gan ar stratēģiju, gan savā darbā pēdējā pusotra gada laikā, bija e, garantēt to, lai mēs nerunātu tādās paralēlās balsīs attiecībā uz dzimumu perspektīvu, policiju sadarbību tā tālāk. Tā vietā mums ir jābūt tādai daudzdisciplīnu pieejai, un es domāju, ka tas ļoti lielā mērā ir atspoguļots arī stratēģijā. Tas ir atspoguļots arī tajā faktā, ka mums tagad ir starpdienestu grupa, kurā darbojas 17 eh, komisijas dienesti, kas, kuriem ir sava loma lai eh, runātu par eh, tātad šo, šiem te cilvēku tirzniecības apkarošanas jautājumiem. Tur ir migrācijas, eh, nodarbinātības, pētniecības, tieslietu un citu jomu speciālisti. Jūs varbūt zināt, ka pēdējo dažu medēju laikā septiņi, septiņas tieslietu un iekšlietu aģentūras paziņoja kopīgajā, kopīgā paziņojumā, ko parakstījuši to direktori. Uh, ka viņi uzņemas saistības cīnīties pret cilvēku tirdzniecību koordinētā veidā. Šīs septiņas aģentūras tātad darbojas tieslietu un iekšlietu jomā, un tagad mums ir kontaktpunkti, mēs sadarbojamies ar šiem kontaktpunktiem, lai nodrošinātu konkrētas rīcības, un uh, šajā stratēģijā ir arī norādīts šo iniciatīvu. Tāpat ir arī direktīva nu, uz to arī balstās šī stratēģija, un uh, tas ir jāpaturprātā visu laiku. Dalību valstīm ir mazākā gada laika, lai transponētu šo direktīvu, lai atvieglot dalību valstu darbu. Eiropas komisija ir izstrādājusi neformālu kontaktpunktu sistēmu, lai dalību valsts varētu tātad uzdot savus jautājumus, un mēs varētu atvieglot šīs diskusijas par to, kā transponēt šos dažādos punktus ir jāstiprina nacionālo ziņošanas mehānismu lomu un to, kā šie ziņotāji Eiropas Savienības eh, līmenī sniegs informāciju un eh, uz kādiem pamatiem tas notiks. Tad vēl pavisam, pavisam ātri es gribētu pastāstīt, ka mēs nedrīkstam aizmirst šī darba ārējo dimensiju. Tas ir fundamentāli svarīgi un ļoti lielā mērā saistīts ar globālo pieeju mobilitātei un migrācijai. Cilvēku tirsniecība ir uh, ļoti būtisks, uh, būtiska problēma šajā ziņā. Tāpat ir arī uz rīcību orientētais dokuments attiecībā uz Eiropas Savienības ārējās dimensijas stiprināšanu cīņā pret cilvēku tirzniecību. Mums ir ļoti grūts uzdevums, līdz gada beigās mums ir uh, jānosaka tās prioritārās valsts attiecībā uz Eiropas Savienības uh, nolīgumiem, strateģiskiem dialogiem un tā tālāk. Trešajām valstīm mēs šobrīd pie tā strādājam, un mēs izstrādājam kritērijas balstoties, uz kurām uh, tiks tātad iz, izraudzīt šīs te prioritārās valsts. Un visbeidzot, finansējuma jautājums, kas ir ļoti būtisks. Viena no lietām, ko esam sākuši, mēs esam sākuši iezīmēt Eiropas Savienības fondus, tīpaši lai redzētu, kuri ģenerāla direktorātiem ir finansēti projekti cilvēku tirzniecības apkarošanai un kas līdz šim ir panākts. Mēs tagad zinām, ka vairāk nekā desmit komisijas dienestiem ir finansēti projekti pret cilvēku tirzniecību. Komisijas uh, mājaslapā var atrast uh, detalizētu informāciju par šiem projektiem, par piešķirto finansējumu tā tālāk. Bet ko tas viss nozīmē? Stratēģija ietvaros mēs gribam nodrošināt tādu politikas pārskatu, ļoti rūpīgu pārskatu, lai redzētu, ko mēs esam panākuši, kāda ir bijusi ietekma un kā mēs varam darbu turpināt tā, lai mēs e, taupītu naudu, e, bet vienlaiks ļoti efektīvi darbotos. Tālāk tiks īstenots arī pētījums, kas tiks uzsākts eh, jūlijā vai jau augustā, un tālāk arī drošības pētījuma zinātnes ietver, septītā zinātnes ietvers programmas, zinātnes ietver programmas um, ehm, paspārnē. Tālāk 5 miljoni eiro liels projekts tiks īstenots drīzumā, un šo uh, Visu informāciju jūs varat atrast komisijas mājaslapā. Mēs ļoti smagi esam strādājuši, lai nodrošinātu, ka šī mājaslapa atspoguļo to vispārīgo pieeju, ko mēs cenšamies panākt. Lielas paldies! Paldies Vasilā Adu kundzei par uh, stratēģijas projektu un par jūsu gatavību sadarboties ar Libe un FEM komitejām. Paldies! Es jau iepriekš pateicos tulkiem par to, ka viņiem būs ilgāk jātulko. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt, nes jau to visu rītu uzsveru. Lūdzu, neizskieties ilgāk par vienu minūti, tā lai tulki var savu darbu paveikt saulēcīgi un lai mēs varam uzklausīt arī atbildes no koordinātors. Vispirms Bauers kundzei vārds lūdzu. Paldies! Pirmais jautājums. Kad un kur jūsu stratēģija būs pieejama? Būtu daudz vieglāk to, par to diskutēt, ja tā būtu pieejama. Tagad es saprotu, ka tā tika pieņemta tikai vakardien. Vēl divi papildi jautājumi. Ja jūs paredzat vai vēlaties izmainīt pašreizējās uh, uzturēšanās atļaujas direktīvu. Mēs redzam, ka te ir ļoti daudz pretrunu, kad jūs to darīsiet. Un jau pēdējais jautājums, lai gan man ir daudz citu jautājumu arī. Ja mēs varam gaidīt kaut ko līdzīgu šim ziņojumam, šādu ziņojumu ASV, uh, valsts departaments izdeva pavisam nesen. Vai mēs varam gaidīt kaut ko līdzīgu? Un kā izskaidrot to, ka astoņas Eiropas Savienības dalība valstis tiek uh, iekļauts PIR divi uh, grupā un uh, ir viena dalība valsts, kas tiek uzraudzīta. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, Hedas kundze. Uh, Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties eh, Vasiliedu kundzei par, par eh, fantastisko darbu. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs esat ieradusies mūsu kopīgajā komitejas sēdē, un man ļoti lielā mērā ietekmē tas, ko jūs teicāt. Es vēlētos pateikties arī par jūsu lielisko, lieliskajiem ievadvārdiem. Vakar jūs prezentējāt Eiropas prettrafikinga stratēģiju. Un, eh, protams, kā Bauers kundze un es esam 2011. gadā sagatavojusi arī prettrafikinga likumdošanu. Raugoties uz pēdējiem statistikas datiem, tad tur parādās tas pats, ko jūs jau teicāt, un kas ir redzēts jau iepriekšējās diskusijās, un tas parādās arī ANO statistikā, ka 76% no vergu tirzniecības ir sievietes, un Jā, tur ir tie paši dati, ko jūs teicāt. Un tur parādās arī tas, ka visbiežāk 79% tās ir sievietes un bērni, kas ir trafikingu upuri. Ir būtiski strādāt divās, divos, divos vektoros, tā tad vispirms ir skaidrs, ka trafikingam ir tā saucamais dzimuma aspekts, un līdz ar to mums ir jāstrādā ar konkrētu dzimumu. Tātad arī Eiropas bordeļos vajadzētu apkarot seksa verdzību. Un tomēr svarīgākais ir strādāt profilaktiski, lai samazinātu pieprasījuma daudzumu. Un es domāju, ka Eiropas Savienības līmenī tieši komisijai vajadzētu atbalstīt pasākumu šajā ārkārtīgi delikātajā jautājumā. Tāpēc man lielā mērā priecē tā informācija, kuru jūs apkopojāt šā ziņojuma sagatavošanā, lai kā krimināli noziedznieku sodītu tos, kuri pērk prostitūtu pakalpojumu. Sargantī, Sargantīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jūsu pieminētais eh, iespējamo trafikingu veidu saraksts, tātad piespiedu prostitūcija, piespiedu darbs, piespiedu orgānu izmantošana transplantācijā. Es vēlētos pieminēt vēl vienu momentu, un tas ir cilvēku tirzniecība izpirkuma naudas pieprasīšanai. Patiesībā šobrīd šis eh, trafikinga veids, īpaši, piemēram, Sinai pussalā Ēģiptē, tā varbūt nav gluži Eiropa, un tomēr mums ir jāuzņems atbildība par šiem Sinai pussalas notikumiem. Arvien vairāk eh, Eiropas patvērumu meklētāju šobrīd tiek eh, uzrunāti no Sinaja pusalas iedzīvotājiem un tiek pieprasīts par viņu radiniekiem izpirkums. Tas, noti tas ir noticis ar Eritrejas bēgļiem un Somālijas bēgļiem. Tieši Sinai, Sinais pusalas tuksnesī. Iespējams, ka viņi ir bijuši trafikinga upuri jau sākumā un Sinai pusalā vai arī citās bēgļu nometnēs viņi ir tikuši nolaipī, nolaupīti, un tad viņi nonāk Sinaja pusels beduīnu nometnēs, un šie beduīni pieprasa par šiem cilvēkiem izpirkumu naudu. Nākamais par orgāniem. Iespējams, ka šie orgāni cilvēkiem, trafikingu upuriem izņemtie orgāni nonāk arī juridiski legālajā orgānu transplantācijas pusē Eiropā, un es domāju, ka mums to vajadzētu izmeklēt jautājums par trafikinga upuru, upuriem izņemtajiem orgāniem un par šo orgānu ceļiem Eiropā ir svarīgs. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Es gribētu pateikties kundzei par to, ka jūs atnācāt, un paldies par progresu darbā un arī par darbu pie strateģijas uzsākšanas. Man ir vairāk jautājumu par stratēģiju vispirms. Kā Vai jūs um, nevarētu pastāstīt, kā komisija plāno strādāt ar trešajām valstīm un kaimiņu valstīm, vai jums ir saraksts ar prioritārām valstīm un kā tas saraksts ir izveidots? Otrs par stratēģiju globālo. Kādā veidā jūs redzat tālāko progresu jūsu darbā, vai ir specifiski kriteriji, un vai komisija uh, ir fiksējusi kaut kādus mērķus, kā attiecībā uz katru valstī. Un trešais jautājums, vai jūs domājat par preventīvām darbībām, kādas rīcības būtu tādi preventīvi pasākumi? Jūs runājat par pieprasījumu, bet kā ir par piedāvājumu? Es atvainojos um, par šo jautājumu, vai ir kaut kāda plāna strādāt skolās un informēt cilvēks par šīm bīstamībām. Uh, thank you. Botskurda kundze lūdzu. Labi, runāšu šajā mikrofonā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varbūt uh, viens komentārs. Jūs uh, nosaucāt to par visbiedējošāko tendenci, un es domāju, ka mums vajadzētu vēl vairāk laika atvēlēt ne tikai pāris minūtes šā jautājuma diskutēšanai. Un tomēr vēlētos uh, sākumā pateikties Vasiljādu kundzei. Es eh, vēlētos uzteikt jūsu sagatavoto pretrafikinga stratēģiju, un, protams, ka mums būs jāstrādā pie šiem jautājumiem un pret cilvēku tirzniecību. Man priecē arī tas, ka jūs esat eh, ņēmusi vērā Eiropas platformas nevalstiskajām organizācijām ieteikumu jo ļoti daudzos gadījumos tieši nevalstiskās organizācijas tiek vispirms iepazīstināts, un tie ir upuri, kas griežās nevalstiskajās organizācijās, līdz ar to šajās organizācijās ir ļoti liela informācija. Protams, ka mums ir jārunā par likumdošanas svāru un par tās sakārtošanu ir ārkārtīgi svarīgi strādāt ar tiesību sargājošajām organizāt iestādēm. Trīs jautājumi jums. Ir ārkārtīgi daudz priekšlikumu izveidot vadlīnijas. Es saprotu arī Eiropas komisijas nostāju šajā jautājumā, un jūsu uzdevums ir koordinēt šos pasākumus. Un tomēr jūs arī atbildat par dalību valstu vēlmju īstenošanu, un vadlīnijas jau ir vadlīnijas, un tomēr tas nevienu nevar piespiest vai tieši nepiespiest kaut ko darīt. Tāpēc mans jautājums būtu, ko jūs darīt vadlīnijas sakarā vai ko komisija grasās darīt? Un eh, direktīvā bija vairāki punkti, kuros eh, runa gāja par <clears throat> naudas atņemšanu, cilvēku tirzniecības rezultātā iegūtās naudas atņemšanu un plūsmas pārtraukšanu, un šo naudu izmantot upuru atbalstam. Iespējams, ka jūs varētu pastāstīt, eh, kas stratēģijā varētu būt šajā sakarībā ierakstāms. Un visbeidzot, Atgriežoties pie dalību valstu labās gribas, vai jūs tuvākajā laikā plānojat organizēt kādu konferenci, kurā piedalītos parlaments un dalību valsts, jo mēs šo direktīvu veidojam kopā? Un šajā konferencē jau mēs varētu konkrēti runāt par to, ko tālāk dalē, darīt. Lunačeks kundze lūdzu. Priekšsēdētājs saka, jā, es saprotu, ka tulka tiešām mums dod vēl pāris minūtes un tomēr ja tulki dosies projām, tad mums būs jārunā tikai angļu valodā. Jā, saka Lunačakas kundze, es mēģināšu runāt īsi. Vispirmām kārtām paldies par jūsu stratēģiju. Tajā ir daudz parlamentam ļoti sirdī tuvi jautājumi. Jūs jau runājāt par, va, par verdzību, par paverdzināšanu. Un Ļoti bīstams ir arī tas, ka jūs pieminējāt, ka no 8. gada līdz pat šim brīdim sieviešu īpatsvars trafi trafikingā ir pieaudzis. Es nāku no Austrijas un eh, mums eh, pavisam nesen bija tiesu sistēmā gadījums, kurā cilvēku tirgotāji smējās tiesā, jo viņiem neko nevarēja pierādīt. It kā bija viss pierādījumi, un tomēr tas bija pliķis sejā mums visiem, kur iestājas pret trafikingu. Un jūs teicāt, ka viena no jūsu prioritātēm būtu strādāt ar tiesību sargājošajām iestādēm, jo patiesībā daudz, daudzu centieni un pūliņi apstājas tiesā, un kādā veidā mēs varam valdības piespiest tiešām izdarīt to, kas ir viņu pienākumos. Protams, ir svarīgi izveidot šos tā saucamos kontaktpunktus, kuros var trafikingu upuri griezties, un arī šeit tika pieminēta konference, kurā piedalītos parlaments un nevalstiskās organizācijas, un tomēr es uzskatu, ka vajadzētu izdarīt spiedienu uz valdībām, ko jūs gatavojaties darīt, kur acis bildes kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs! Arī es vēlētos atbalstīt jūsu svarīgo lomu. Un eh, patiesībā kopā ar kolēģiem mēs esam uzdevuši jautājumu komisijai. Es domāju, ka vajadzētu īpašu uzmanību pievērst tieši bērnu situācijai. Un eh, jūs pieminējāt uh, Es pavisam nesen dzirdēju par sievietēm, kuras ir vardarbības upuri, kuri dzīvo tā saucamajās patversmēs, kur vairāk ir savu veidu aizturēšanas nove, nometnes, un tad, tad e, viņas tur piedzemdē bērns, kuri viņām tiek atņemti un vienkārši pārdoti visā pasaulē. Es dzirdēju par šo gadījumu Nigērijā, bet esmu pārliecināta, ka tā notiek arī citās bēgļu nometnēs. Ja jūs esat dzirdējis par šiem gadījumiem, tad ko darīt? Nākamais. Šajā ziņojumā jau tas parādās, bet es ceru, ka jūs tiešām izdarīsiet spiedienu uz dalību valstīm, lai tās pilnībā īstenotu direktīvas. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies visiem, un jau iepriekš vēlētos pateikties Vasilādu kundzei, un eh, es vēlētos, lai Vasilādu kundze runātu pēc iespējas īsāk, jo mēs visu rītu esam tā steidzinājuši, viss, ka man jau tas ir apnīcis. Vasilādu kundze, paldies! Mēģināšu atbildēt visiem, kas šeit uzdev jautājumus, un tāpēc, ja es runāšu ļoti lakoniski, tas nav tāpēc, ka vēlos izvairīties no atbildēm, bet, eh, ja vēlaties, es varu atbildēt jums arī rakstiski. Tātad, īsumā. 2004. gada direktīva. Mums e, ir direktīvas īstenošanas rezultāti, kas tika prezentēta desmitajā gadā. Tulki beidz darbu, paldies! Have a, a precise review of the situation before further action is taken. So the issue of conditionality will also be addressed within that sense, uh, to reply to Mrs. Bauer. Uh,